Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Dargie kolēģi, dāmas un kungi, aicinu jūs ar nelielu kavēšanos sākt darbu. Savādi, ka vēl aizvien visi nav sanākuši, varētu padomāt, kā, kā šo vasaras dienu it īpaši atzīmē Briselē. Bet nu tagad es pirmkārt aicinu jums pieņemt darba kārtību. Ja neviens neiebilst, tad uzskatīsim mūsu darba kārtību par pieņemtu. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. E, jūs e, zināt, kā mūsu sanāksme tiek straumēta Tālāk obuņos ir norādītas iespējamās valodas daži vārdi par izra delegāciju, kas apmeklē Izraelu un Palestīnu kopīgi ar ārlietu un attīstības komiteju. Mēs parlamenta līmenī pagājušajā nedēļā pieņemam rezolūciju par situāciju Palestīnas teritorijā, konkrēti Gazā. Pēc uh, nopietnajiem notikumiem, kuri notika tūlīt pēc mūsu apmeklējuma. Un 5. jūlijā no 19. līdz 20.30 vēlāk apstiprināsim arī kurā zālē tri, visas trīs iesaistītās komitejas sanāks kopīgā sanāksmē, kurā piedalīsies Džons Gings, UN VR, tātad apvienoto nāciju pārstāvis, kuram ir mītne Gazā, kuru mēs varējām, eh, ar kuru mēs varējām tikties uz vietas, un kurš palīdzēs mums labāk izprast situāciju uz vietas, apzinoties to, ka UNVRA ir viena no struktūrām, kas pārvalda daļu no Eiropas Savienības atvēlētā budžeta iz, eh, miera procesām. Tālāk 13. un 4. jūlijā, it īpaši 13. jūlijā pēcpusdienā, mums būs viedokļu apmaiņa budžeta komitejā ar Palestīnas pašpārvaldes premjerministru Salam Fajedu. Arī ar viņu mums bija iespēja tikties uz vietas un kopā ar viņu labāk izveidot kopainu tam, kādas ir vajadzības Palestīnas pašpārvaldē, kāda ir politiskā situācija un kādi ir uh, E, noteikumi un nosacījumi, ar kādiem kredīti tiek pārvaldīti. E, runājot par ceturto punktu priekšsēdētāju paziņojumi un kohēzijas politika, mūsu e, ļoti dinamiskais referents Godmaņkungs, kurš man virdies ir sagatavojis stabulu par pēdējiem skaitļiem par to, kā tiek piemērota koheizijas politika. Un šī tabula ir atrodama dosjē jūsu, jūsu mapītēs ar numuru 22. Tālāk par 2010. gada budžeta piemērošanu. Ziņoju, ka mēs esam saņēmuši pēdējos piemērošanas skaitļus datētus ar 8. jūniju, un tie ir pieejami parlamenta tīmekļu vietnē ar kobuņu uz atrodamo atsauci, un mums ir jauns korektīvais budžets 2010. gadam attiecībā uz kredītiem eh, ārējās darbības dienesta funkcijām. Šis korektīvais budžets numurs 6 2010. gadam tiek gatavots, un mums koordinātoru sanāksmē ir jāvienojas pār ziņojumu piešķiršanu šim korektīvajam budžetam. Lūk, tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Tālāk trešais punkts. Mūsu 27. un 28. aprīļa sēžu protokoli ir izdalīti, un ja līdz sēdes beigām nav nekāda iebilduma, tad mēs tos uzskatīsim par pieņemtiem. Un tagad mēs varam pāriet pie 4. punkta. budžeta projekts 2011. gadam un parlamenta pozīcija. Šajā sakarā mūsu referente Sidonija ir izveidojusi darba dokumentu, kuru pēc dažām minūtēm tā arī viņa mums prezentēs. Sidonija, lūdzu, jums tiek dots vārds. Jā, paldies, priekšsēdētājiem. Šis darba dokuments, ko esam sagatavojuši un uh, eh, liekuši jums priekšā, ir mūsu darba grupas rezultāts. Un uh, Tajā tātad mēs eh, apskatām 2011. gada budžetu. Un šī darba dokumenta mēģis ir eh, padziļināt, izanalizēt eh, darba programmu, darbošanos Eiropas Savienības budžetā un sniegt atzinumu par šīm programmām. Droši vien, ka jūs ziniet, ka Eiropas Savienības programmas jaunatnē mobilitātei un izglītībai ir ārkārtīgi svarīgas arī man personīgi. Nu, tādēļ tiešām ļoti labprāt. Um, esmu strādājis pie šī atzinuma un ir bijis arī liels jūsu atbalsts. Māta plenāra sēdē arī tiek atzīts, ka viena no prioritātēm saistībā ar jaunatnu un izglītību ir tāda atbalstām lieta. Jūs uh, paudāt savu atbalstu manam darbam, nu, tad attiecīgi esmu arī turpinājis šādā gultnē savu darbu. Jaunatnes un izglītības programmas uh, jūnijā tiks uh, apspriestas kopā ar citām institūcijām, un šajā dokumentā esmu no tehniskā viedokļa mēģinājis izpētīt, kas tad īsti notiek Eiropas Savienībā saistībā ar šo izglītības programmu finansēšanu un ar eh, jaunatnes aktivitātēm saistīto programmu finansēšanu. Dokuments ir sagatavots angļu valodām. Un, cik es zinu, tad sakarā to, ka tokiem darba pilnas rokas visās valodās iztulkots, diemžēl nav, par ko es atvainojos kolēģiem, kas nav savā dzimtajā valodā varbūt spējuši šo dokumentu izlasīt līdz šodienai. Nu, cerams, ka tuvākajā laikā tas notiks, bet pat tam nākam strādāsim, ka nu, angliski. Nu, svarīgākais, kas tad ir šajā dokumentā. Budžeta dokuments esmu iedalījis divās kategorijās. Pirmkārt, tie instrumenti, kas dod tieši finansiālu atbalstu jaunatnes programmām, un otrkārt tie līdzekļi, no kuriem jaunatnes programmas saņem netieši finansējumu. Kas attiec uz tiešo finansējumu, finansējumu uz tiešiem finanšu instrumentiem, mūža izglītība ir viens no, viena no sfērām, kurā ir tiešais finansējums, diezgan ievērojams finansējums kas ir paredzēts eh, sektorālajām izglītības programmām. Nu, piemēram, Kaminijas programma, Erasmus programma, kas saistās ar eh, augstāko izglītību, Leonardo da Vinci programma, kas ir attiecīgi arot izglītības programma, arī Grundvika programma, kas ir paredzēta pieaugušo izglītībai tāpat arī Žana Monē programma un vairākas citas uh, horizontālas programmas, kas uh, saistās ar izglītības pasākumiem. Tā skaitā arī skolotāju apmācība, skolotāju apmaiņas programmas, svešvalodu mācīšanas programmas. Nu, kā redzat, tiešām ļoti tāda detalizēta budžeta un daudzveidīga budžeta pozīcija, kura uh, eh, saistās ne tikai ar jaunatnes eh, aktivitātēm, bet arī ar tādiem jautājumiem, kā mm, izglītība, iz, tad jaunatne un mobilitāte, šie trīs vārdi, lai būtu raksturoši vārdi šīm programmām. Tālāk vēl viena programma, kas saistās ar šīm prioritātēm, ir Rasmus un Mundis programma. Un šī programma tiek eh, izmantot apmaiņas programmām ar studentiem trešajās valstīs un valstīs jaunatnes mobilitātes programma Youth in Mobility arī ir tāda būtiska programma. Tā programma, kas saucās Youth in Action, jaunatne darbībā, tā būtu nav tik apjomīga programma. Tā tiek izmantot eh, tam, lai atbalstītu neformālo izglītību, neformālās izglītības iespējas. Un ar tās palīdzību tiek eh, nu, veidoti nu, eh, moderna pilsoniskā sabiedrība. Uh, un tā tālāk. Un vēl viena programma, kas eh, ir domāta jaunatnes izglītības atbalstam, ir daļa no startītās eh, zinātniskās pētniecības eh, pamatprogrammas, kas arī domāta tātad zinātnieku mobilitātei. Nu, un tagad attiecībā uz budžeta instrumentiem, kas sniedz netiešu atbalstu jaunatnes programmām. Uh, ir tā sauktā pro progresa programma, jūras programma, Eiropas sociālais fonds, Eiropas reģionālās attīstības fonds, kā arī citi mazāk izmēra pasākumu programmas, kas saistās ar atbalsta sniegšanu un finansējumu sniegšanu jauniem zemkopiem. Šeit finansējums nāk no 1A un 1B budžeta pozīcijām, kā arī no otrās budžeta sadaļas. Un eh, šīs programmas eh, diezgan plaši ir arī aprakstīts manā darba dokumentā, nu tā kā um, pie tām ilgāk arī nekavēšos šobrīd. Tāpat arī apraksta dokumentā, kā šīs programmas ir veidojušās. Un, um, un cik lielā līmenī tās realizējušās, jāsaka, gan izvēl simtprocentīgi tās realizētas. Tas ir ļoti augsts īpatsvars, ļoti augsts īstenošanas rādītājs šīm programmām. Un par to, protams, prieks. Izglītība, jaunatne un mobilitāte šī joma tiek finansēta izmantojot arī dzen, citus instrumentus no otrās budžeta sadaļas, piektās, eh, piektās nodaļas no kopējās lauksainsības politikas. Bet eh, mūsu atzinumā mēs aprakstam arī dažādu aģentūru darbu, kas ir atbildīgas par uh, mobilitātes jaunas un izglītības programmu realizāciju. Un tā, piemēram, ir Arod izglītības aģentūra, kā arī Eiropas izglītības fonds. Un tās ir decentralizētas aģentūras. Un tāpat arī īsti pieskaramies izpildu aģentūru darbībai šajā dokumentā. Kas tad vēl ir atrodams mūsu dokumentā? Un nu, mēs uzsveram to, ka tā sauktā Eiropas 2020 darba kārtība arī lielā mērā koncentrēt uz jaunas pasākumu, tieši jaunatnes joma ir viena no šīs 2020 stratēģijas eh, stūrakmeņiem. Un eh, mūsu atzinumā mēs arī aprakstām eh, kādu programmu, kas saucās Youth on the Move, tātad mobilā jaunatnes sacīsim, kas ir tātad jauna būtiska programma. Un gatavoties jūnijas sarunām par budžetu, Un mēs uh, mēģinām izanalizēt, kādas tad būs budžet, ietekme uz uh, budžetu šīm te svarīgākajām 2020 stratēģijas programmām. To arī atradīsiet mūsu dokumentā. Nu, rezumējot, eh, tātad programmas, kas saistās jaunatni mobilitāti un izglītību, ir ļoti svarīgas programmas, tām ir liela pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Un šīs programmas sniedz atbalstu ne tikai nu, pašiem jauniešiem, bet uh, kā, kā individiem, bet dot viņiem iespēju arī apsīties ar citām valstīm, eh, citu, citu valstu jauniešiem. Un tieši šeit ir šo, slēpjas šo programmu pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Arī no budžeta viedokļa šīs programmas ļoti efektīvas, jo naudas apjoms tur nav varbūt milzīgs, bet katrā ziņā tas ir ļoti labi koncentrēts un un ar šiem līdzekļiem tiek palīdzēts lielai iedzīvotā grupai. Un tieši jaunieši ir, kā mēs zinām, ļoti aktīvi sabiedrības sastāvdaļa. Arī, teiksim, skautu kustībā arī ir iespēja tad, tad dalīties ar jauniešiem citās valstīs, un tas viss sniedz šo pievienoto Eiropas vērtību. Paldies, un labprāt atbildēšu jautājumiem. Merci, Sidonijā. Paldies, Sidonijā. Paldies par šo ļoti interesanto dokumentu un pirmo reizi ir mēģināts apvienot vienā dokumentā eh, kopā visus budžeta līdzekļus, programmas, pozīcijas, posteņus, kas ir veltīti plašākā šī vārda izpratnē jaunatnēju. Un kā jau to norādīja referente, Tas pilnībā atbilst eh, darba kārtībai 2020, kāda tika pieņemta pagājušajā pagātnē eh, nedēļā Eiropadomē, un arī atbilst pagājušās nedēļas rezolūcija, kur, eh, kas tika pieņemta parlamentā par darba kārtību 2020, jo nodarbinātības līmenis visiem iedzīvotājiem aktīvajā vecumā, tīpaši jauniešiem, saistībā ar tiem mērķiem, kurus mums vajadzētu panākt to, lai 40% jauniešu varētu iegūt izglītību, kas atbilst augstākai izglītībai vai ekvivalentu diplomu. Un tā, e, Diādi mums ir vairāk ambiciozi mērķi šajā 2020 stratēģijas izpratnē, un es tagad gribētu uh, tīri personiski sacīt, ka eh, piekdien manā vēlēšana apgabalā Bordo mēs uzņēmām eh, apvienību, kurā ietilpst Vācijas un Francijas amatnieki, to, ko mēs saucam par eh, amatniecības kamerām, kurā ir Francijas un Vācijas pārstāvi, kuri tie, kas lai apmainītos ar inf informāciju un mēģinātu uh, sagatavot kopīgas eh, procedūras. 11 dalībvalstīs no 27 amatniekiem ir status, kas tiek atzīts ar likumu, un tiem ir īpaša organizācija, lai varētu pārvaldīt amatniecības profesijas. Tā tas notiek arī Vācijā un Francijā. Un mēs varējām konstatēt, ka tāda programma kā Leonardo, kas ir visumā ekvivalents amatniekiem, sagatavojot eh, jaunos mācekļus eh, amatniecībā, tāpat kā Erasmus ir studentiem, Leonardo tomēr darbojas eh, krietni vienvājāk un kvantitatīvi rezultāti ir zemāki. Francijas-Vācijas gadījumā mēs atradām citu opciju, kura dod uh, E, iespēju nodrošināt 20-30 tūkstošu jaunu amatnieku apmaiņu, tātad jaunie e, Vācijas amatnieki, kas e, specializējas Francijā, un otrādi pateicoties divpusējai organizācijai, kas pastāv jau 40 gadus Francijas Vācijas jauniešu birojas. Un es to pieminu nevis tāpēc, lai sacītu, ka ir lūk Francijas Vācijas vajadzības, bet vienkārši Francija un Vācija šajā gadījumā ir atradusi sistēmu, kas dod iespēju uh, veidot apmaiņas, kas aprobežojas ar šīm abām valstīm, bet šo apmaiņu rezultāti man liek domāt, ka ja mēs varētu rast iespēju paplašināt šādu sistēmu un attiecināt to uz visām 27 valstīm, tad tas varētu būt ļoti noderīgi mūsu jauniešiem un lai sasniegtu programmas 2020 mērķus, kā arī, lai varētu ieviest praksē tās politiskās prioritātes, kuras mūsu referenti piedāvā ar visu parlamentu atbalstu, kurš ir pieņēmis sarunu mandātu pagājušā, pagājušajā nedēļā attiecībā uz 2011. gada budžetu. Kā Vaļo kundze grib izteikties? Lūdzu, kolēģi. Thank you very much, President. Liels paldies, priekšsādētāji. Vēlētos apsveikt Sidoniju ar šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu. Tas ir ļoti noderīgi, ka esam vienā dokumentā apkopojuši visu informāciju par eh, programmām, kuras tiek realizētas vairākos ģenerāla direktorātos un kuras kūrē vairākas aģentūras. Uh, Man ir viens jautājums. Ir kāda joma, ko vajadzētu īpaši uzsvērt, tas ir jauniešu pārēju no izglītības periodu uz tirgu. Un nav daudz programmu, kas nodarbojas ar šādu jautājumu. Sociālajam fondam tur nedaudz kaut kas līdzīgs ir, bet eh, tas ir attiecināts tikai uz mazāk labvēlīgiem reģioniem. Mums ir arī pilotprojekta fāze eh, Erasmus programmai jauniem uzņēmējiem. Un, manuprāt, mums vajadzētu šo programmu atbalstīt, lai tā kļūtu par permanentu programmu nākotnē. Bet es domāju, ka ziņojumā tas minēts nav. Otrs jautājums attiecas uz to, ka dažas no šīm programmām ir mērķētas gan uz jaunatni, gan arī vecākiem cilvēkiem, kā piemēram Eiropas sociālais e, fonds, mm, piemēram, e, bezdarbniekiem, kas vecāki par 35 gadiem. To... Un e, rodas tāds iespējas, ka jaunieši saņem vairāk finansējuma nekā būtībā jaunatnē ir pieejams. Uh, Un šeit vajadzētu precizēt, kā ir ar tām stipendijām un mm, pēc tam ar to, kad jūs atgriežaties pēc šī apmācību kursa un tā tālāk. Tā tad e, vajadzētu varbūt e, izdalīt, kuras e, budžeta pozīcijas tad tiešām šais programmās ir jaunatnē domāts un kuras ir citām vecuma grupām. Paldies! Paldies, un tagad Salvadoram vārds. Ļoti īsi priekšsēdētāji grib apsveikt eh, mūsu referenti par sagatavoto dokumentu, eh, kura galvenais noderīgums papildus tam, ka eh, tas ir tīri akadēmiski noderīgs, ka tas ir sava veida pētniecības darbs, kas dod mums iespēju pārskatīt un pārdomāt visas pozīcijas, Eh, un posteņus, ko var piemērot eh, konkrētām jaunatnes politikām Eiropas Savienībā. Un eh, tās būs budžeta pozīcijas, kas pilnīgi skaidri būs jākoriģē virzienā uz augšu, lai varētu īstenot to sarunu mandātu, kuru mēs piešķīrām Sidonijai uz 30. jūniju, un kas arī tiks atspoguļots budžeta grozījumā septembrī. Grozījumos septembrī, bet man uzmanību piesaistīja attiesti, attiecība, ko referente eh, sa, kādā veidā saistā Salvadora atvaino. Man tiek teikt, eh, norādīts, ka ir tūkojuma problēmas. Nešķiet, ka viss darbojas. Arī ungāru eh, valodu var klausīties runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Eh? Salvador, un... Salvador Vai Salvadoru var saprast visi? Šķiet, ka jā, bet eh, Salvadoru varbūt tu varētu sākt vēlreiz. Es nezinu, es varēšu turpināt uh, ungāru valodā, mēģināšu turpināt eh, spāņu valodā katrā ziņā, kas ir samērā plaši saprotama valoda. Katrā ziņā gribu teikt to, ka man uzmanību piesaistīja referentes pierādītā saikne starp stratēģijas 2020 flagmaņiem un jaunatnes politikām. Varētu mm, domāt, ka vienīgais šis flagmanis, kurā ir iekļauta jaunatne, ir paša iniciatīva eh, jaunatne kustībā, Youth on the Move, bet referente piemin arī vēl citas četras, nē, trīs runātājs jau pārlabo flagmaņa iniciatīvas, kurās jaunatnes programmas arī ir jāiekļauj. Un es gribētu, kad Sidonija atbild uz jautājumiem, lai viņa mazliet mums precizē to, cik lielā mērā pārējās iniciatīvas tādas kā digitālā darba kārtība Eiropai, inovācija savienība, tiks ietekmētas ar šo jaunatnes programmas eh, palīdzību, jo tur ir nepieciešams budžeta korekcijas pilnīgi skaidri. Paldies! Paldies, Salvador! Elga Trupele! Thank you very much, sir. Um, Paldies! Es pilnīgi piekrītu Sidonijai par to, ka ir nepieciešams investēt vairāk jaunatnē, pētniecībā un tā tālāk, un, protams, ka tas jādara gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Mēs sākām visu šīs debates par uh, stratēģiju 2020 uh, kādu laiku atpakaļ, un uh, mūža izglītības jautājums jaunatnes kustība un zinātniskā pētniecība, tām tiem faktiski vajadzētu kļūt par tādiem pamatu pīlāriem jaunajā stratēģijā. Un es atbalstu šādu pieeju, jo, ja mēs apskatāmies to, cik liels iespējas nodarbinātībai pār, pavērs Eiropiešiem. Mēs redzam, cik e, sarežģīti tas ir cilvēkiem bez izglītības, Jo attīstoties tirgiem un tehnoloģiskai attīstībai, mums ir jādara vairāk izglītības eh, labā, ir jākoncentrēs jau uz pavisam mazu bērnu izglītību, lai dot viņiem pēc iespējas vairāk iespēju, bet mūža izglītības jautājums, protams, ir eh, visa mūsu mūža jautājums un jāsaka, ka jaunatnes jautājums eh, faktiski nav attiecināms tikai uz jaunatni, jo katram dzīvē ir periodi, kad mēs, eh, mums ir laiks apstāties un mācīties kaut ko jaunu, tā kā es domāju, ļoti svarīgi skaidri norādīt, kādas ir jaunās prasības, jaunie izaicinājumi un investēt vairāk izglītībā un tas palīdzēs, protams, pilnveidot Eiropas konkurētspēju. Es te vēlētos um, runāt arī par uh, kopējo konferenci dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Jūs priekšsēdētāja kungs sacījāt, ka mums ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība šajos jautājumos, lai tiešām būtu situācija, kurās ieguvējis ir abas puses gan. E, parlamentu, dalībvalstu parlamentu budžeti, gan Eiropas Savienības budžets. Un e, plānojot nākošo budžetu periodu ir ļoti svarīgi, lai mēs padomēji varētu attiecīgi argumentēt un paskaidrot arī dalībvalstu parlamentiem, ka tas ir patiešām liederīgi. Dalībvalstīm būtu jāinvestē 3% e, izglītībā un zinātniskajā pētniecībā, un jāsaka, līdz šim tas nav uh, panākt, un mēs uz to aicinām, bet nav skaidrs, vai mēs būsim šeit lielākus panākumus kā ar Lisabonas stratēģiju, un tieši tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu īpaši koncentrēties uz šo sasaisti un detalizāk definēt to, kā mēs Eiropas intereses un dalību valstu uh, budžetu un parlamentu intereses saskaņot. Ilgā Göran Ferm. Paldies, Helga. Vērans Ferms. Uh, thank you, Chair. Uh, I com Paldies, priekšsēdētāji, es piekrītu tiem, kas jau izteicās. Šis tiešām ir labs dokuments, manuprāt, tas ir vienkārši ekscelents. Vislabākais pārskats, kādu es par šo jomu esmu redzējis uh, kopš ilga laika. Un tas arī pierāda mūsu politisko nostāju. Uh, pagājušajā nedēļā, kad tika iesniegti grozījumi rezolūcijai, tur bija uzsvērts, ka jaunatnes jautājums problēma nav tikai mobilitāte, ir kultūras jautājumi, ir sociālie jautājumi, kas arī ir ļoti svarīgi. Un šis dokuments to tikai vēlreiz pierāda. Taču man ir arī dažas piezīmes. Faktiski ir viena joma kur mums trūkst informācijas, kas mums varētu būt nepieciešama, un tas attiec uz sociālo fondu un uh, apropriācijām lauka attīstībai, un cik daudz no šīs finansējuma nokļūst, nonāk jaunatnes rīcībā, mums būtu vajadzīgs vairāk informācijas. Varbūt mēs no komisijas to varētu uzzināt. Mans pamatkomentārs ir par pēdējo punktu. Referente saka, ka uh, jaunatnes programmām un instrumentiem un tā tālāk jāpiešķir līdzekļi, un referents saka, nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kuras budžeta pozīcijas būtu jāstiprina. Tas viss ir labi. Bet jāsaka, ka nav jau īpaši lielu iespēju kaut ko pastiprināt. Īpaši galvenajās kategorijās 1A un 3B Jautājums, faktiski mums šeit ir tāda problēma, referents šeit ir sāks veikt analīzi, mums ir šī te 5% elastības iespēja, vai mēs to varam izmantot. Mēs jau esam palielinājuši budžeta pozīciju skaitu šajās kategorijās mēs esam noteikuši konkrētas prioritātes ne tikai attiecībā uz jaunatni, bet arī No citām komitejām esam tādas saņēmuši, no kultūras komitejas, nodarbinātības komitejas, kā arī par dažādām sagatavošanas, dažādiem sagatavošanas pasākumiem, pilotprojektiem. projektiem Un eh, Sidonija jau sākus domāt un analizēt par to, kur mēs kaut ko varam ietaupīt un kur ir iespēja kaut ko pielikt klāt, jo nogriežot kaut ko vienā vietā, es neredzu, kā mēs varēsim pielikt kaut ko klāt citā vietā šajās kategorijās. Vai jūs kaut ko uz šo varētu atbildēt? Paldies, Gairan, un tagad Inge. Jā, paldies. Ja Sidonijas arī var pievienoties eh, labiem vārdiem, bet eh, ir jautājums par efektivitāti. Tā te pietrūkst. Ja ir daudz programmu, kas saistās ar jauniešiem, ar eh, izglītību un tā tālāk, bet būtu interesanti paskatīties, kāds tad ir administratīvās izmaksas šīm programmām, nu, piemēram, komisijas arī vēlētos tāpēc vaicāt, vai tā nevarētu mums tiešām šie papildinot šo dokumentu, ko viņi sagatavojas, to varētu papildināt ar tiešo un netiešo menedžmentu, ar cipariem, tādu par pārvaldību. Jo, kas attiec uz uh, nākotnes, tad programmā mums jāpadomā par to struktūrēšanu tālāk, par, par, par pāraudzīšanu. Un te jāskatās, kādas administrācijas izmaksas uz katru uh, projektu, kopējās summas un tā tālāk. Un tad, manuprāt, ja mēs tos apkopotu, mēs redzētu, ka šīs dažās izmaksas joprojām ir relatīvi augstas, tādēļ tiešām vajadzētu papildus informāciju par šiem izmaksām. Un līdz ar to mans uh, lūgums Eiropas komisijai būtu, nu, lūdzu, ja vairs nevarētu mums uh, šos cipars arī tad iedot. Paldies. Oui, Inge, mais, mais le doigt... Jā, Inge, bet uh, Inge norāda problēmu, kurā. Uh, nav raksturīga šai jaunatnes nu, eh, eh, programmai, ka par horizontāliem jautājumiem vairākas ģenerāldirekcijas komisija ir mēģinājušas nākt klajā ar priekšlikumiem un ar programmām, un tik tiešām pastāv risks, ka rodas pretrunas ne, ka varētu nesasniegt kritisko māsu. Es nezinu, vai šajā etapā ģenerāldirektors, kurš ir kopā ar mums, ko mēs vienmēr augsti vērtējam, varēs mums sniegt komentāru, taču pirms viņš atbild Džeims Sēles. Jūs, jā, Džeims, lūdzu. <coughs> yes, to... Jā, es eh, vēlējos par šo punktu un tad nedaudz tāds vispārīgs komentārs par 2011. gadu budžetu. Visi šie dokumenti, kas ir redzami stratēģijā Eiropa 2020 vai jaunatni kustībā vai jaunu iemaņu dokuments un tā tālāk, kā jūs izmantot jaunās eh, tehnoloģijas, lai apgūtu jaunās iemaņas. Un Microsoft nesen izdeva eh, tādu dokumentu, eh, šacī kaut kur 90% darba vietās būs nepieciešams izmantot uh, informācijas tehnoloģijas, un šobrīd uh, apmēram 35% uh, darba spēka Eiropā vispār nav šo te pamat iemaņu strādāt ar informācijas tehnoloģijā. Nu, jūs, un, demū, protams, skaidrs, ka tā ir tāda darba kārtība, kas ir ar to saistīta. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, cik daudz mēs spēsim uh, strādāt ar šīm te jaunajām tehnoloģijām, tas ieviest. Runājot par naudu un par budžetu 2011. gadā, mēs nedrīkstam neievērot faktu, ka dalība valsts samazina budžetus 80 miljārdus, piemēram, Vācijā un uh, miljārdus arī manā valstī un citās valstīs, un tāpēc nevaram izlikties, ka mēs esam imūni no ārējās pasaules, jo tas varētu radīt milzīgas grūtības rudenī Jūs jau to minējāt, runājot iepriekšējā budžeta sanāksmē. Tā kā faktiski vajadzētu iesaldēt budžetu un šajā brīdī tāds, diemžēl, tāda diemžēl ir situācija un mēs izjūtam spiedienu uh, no dalībvalstu puses Un, protams, ekonomika uzlabosies vēlākajos gados, 13, 14, 15 gadā, bet šobrīd mums ir jāievēro tie apstākļi, kādos mēs strādājam, un lai varētu um, nodrošināt to, ka mūsu referents saņem atbalstu un vairākumu par visām šīm te paustajām idejām, jāstāsta, kur mēs varam ietaupīt, uh, kur pielikt klāt un palikt apšā līmenī. Jā, paldies, Džeims, tik tiešām ir vispārīga problēma par e, budžeta izvēlu un budžeta apjomu, kas varētu tikt nobalsts 2011. gadā, ņemot vērā pēdējo nedēļu attīstību, kas nav visai labvēlīgas. Es e, katrā ziņā paļaujos uz padomjas delegāciju trilogā, lai mēs varētu atkal nolaisties uz zemes, cerot, ka trieciens nebūs pārāk spēcīgs. Bet e, neatkarīgi no tā, kāds līmenis ir jāapzinās, kādas mums ir prioritātes un vai mums ir jāsamazina savas ambīcijas, mēs to varētu darīt, bet mēs varētu arī mēģināt vismaz saglabāt tās programmas, kas mūsuprāt ir prioritāras. Es domāju, ka ik viens, ik viena no mūsu valdībām to dara savā valstī, un es domāju, ka tas ir ļoti noderīgs pasākums visiem. Un tagad, ģenerāldirektor Kungs, vai jūs vēlaties sniegt savu viedokli? Oui, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, bet ļoti īsi trīs punktus, kurus es uzskaitīšu. Pirmkārt, gribētu pievienoties komitejas apsveikumiem eh, attiecībā uz augsti kvalitatīvo ziņojumu, ko mums iesniedz referente. Es domāju, ka ir paveikts ļoti interesants un noderīgs darbs nākotnē. Otrakārt, lai vērstu uzmanību komitejā uz diviem dokumentiem, kas jau ir izdalīti no komisijas puses, no vienas puses monitoringa grupas sanāksmē par to Ženēvas instrumentu izveidošanu, tas tika piedāvāts 4. maijā, un kurā ir sniegtas plašas atbildes uz jautājumiem saistībā ar visām šīm programmām jauniešiem, un es domāju, ka tas arī krietni vien izgaismo mūsu veik paveikto darbu. Un tā otrkārt, dokuments, kas ir pieņemts 7. jūnijā, un kurš attiecas uz jautājumiem, uz kuriem mēs nebijām snieguši atbildes iepriekš, un kas dod samērā precīzas norādes par to, kādā ir jaunatnes loma dažādajās eh, eh, programmās un arī attiecas uz Eiropas sociālo fondu, kur bija atsauce no viena no runātāju puses. Eh, treškārt, lai atbildētu uz Grēslas kundzes jautājumu par administratīvajām izmaksām, ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav viegla operācija, ka nav viegli noteikt administratīvās izmaksas, jo tās nosaka politika. Mums ir gada pārvaldības instruments, e, kurā arī ir atsevišķi dati, un iespējams, ka mēs nevaram varbūt pietiekam precīzi šeit atbildēt, kā to vēlas e, pre, Greslas kundze, un nākotnē ir nepieciešams lietas padarīt precīzākas. Paldies! Paldies, referents kundze! Um, I would like to thank. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas uh, izteicās un pauda atbalstu, un tāpat arī pauda virkni interesanti ideju. Paldies uh, arī tiem no jums, kas sacīja, ka dokuments ir kvalitīvs, ir labs, jo nu, man pašai bija bijušas daudz problēmas ar šo dokumentu, pat neesmu līdz galam ar to apmierināti, jo informācija, dati kas būtu nepieciešama, lai šis dokuments būtu tiešām augsts kvalitātes, visaugstākās kvalitātes dokuments, nav pieejami. Jā, tad pēc tam, kad esat izteikuši komplements, esmu gatavi atklāt arī trūkums. Tad viens no trūkumiem tiešām ir šis informācijas trūkums. Lai iegūtu kvalitatīvus eh, datus par dalībnieku profilu, par dalībnieku vecumu šajās programmās, par šo programmu rezultātiem, kā tas tiešām tad uzlabo atbilstošo individu izglītības iespējas vai viņa iespējas atrast uh, labu darbu un tā tālāk. Vai arī sacīsim, cik programma izmaksājusi vienu dalībnieku. Nu, šāda rakstura dati vienkārši nav pieejama. Manā rīcībā to nav, arī komisijas rīcībā šādu datu nav. Nacionālām aģentūrām šādu datu arī nav. Nu, tas tiešām būtu milzīgs uh, uzdevums, tur būtu jāveic vesels pētniecības projekts, lai šos datus iegūtu. Tā kā, nu, tiešām mums rīcībā nav šādu instrumentu, lai mēs adekvāti veikt šo analīzi un, un sniegt uzticamu informāciju par eh, programmu dalībnieku profilu, sacīsim. Tātad vecums, viņu izglītība un tā tālāk. Tad nav šāds informācijas, ir tikai šīs kopainas atsevišķi elementi. Nu, un jā, jūs komentāri man liek aizdomāties par to, cik tiešām maz mēs patiesībā zinām eh, par to, ka, kā tad reāli šo, šo programmu taustāmie rezultāti. Jā, mēs redzam šās tādas elementus, jā, bet tādas vienotas eh, plašas kopainas, diemžēl nav. Nu, ko tad es mēģināju savā atzinumā apskatīt un izanalizēt, un arī komitejas eh, sanāksmē, un marta sākumā es, es to arī mēģināju eh, pavēstīt. Tātad es nolēmu pievērst uzmanību trim prioritātēm - izglītība, jaunatnē, mobilitāte, tātad trīs aspekti. Un lai um, izvairītos no tās problēmas, ka ir tiešām ļoti grūti ekstrapolēt, sacīsim, uh, ko tieši šīs programmas sniedz jauniešiem, kāds ir tas uh, šis uh, sausais atlikums, sacīsim. Un, ap citu, man arī nešķiet, ka ir būtiski, vai jaunieši zem 20, zem 25, 6 vai zem 35 gadiem. Nu, jau tas ir tas svarīgākais, manuprāt, ne jau tur ir tās tāls šeit es varētu piekrist uh, Helgai uh, Trupēlas kundzei, kur sacīja, ka svarīgākais, lai šīs programmas būtu koncentrētas uz cilvēkiem. Lai to, teiksim, centrā būtu tas brīdis, kad jaunieši pabeidz izglītību un sāk darba gaitas vai, vai teiksim, kvalifikācijas celšanu. Svarīgākais šis brīdis, nevis vecums. Lūk, nav tik svarīgi, vai attiecīgam individuam ir 20, 30 vai cik tur vēl gadi. Nu, tieši tāpēc eh, šie trīs eh, svarīgākie elementi bija eh, mana darba prioritātes. Nu, minēšu tikai vienu piemēru grūtībām, ar ko saskāros savā darbā. Bija tā, ka uzdevu jautājumu nodarbinātības ķēnā direktorātam par Eiropas sociālo fondu, kas tad ir šī fonda programma izmantotāja, kāds ir tātad atbalsts saņēmē profils. Uh, un vai pēc attiecīgās apmācības viņi atrod darbu, vai, vai nē, un vai viņiem ir vieglāk atrast pietarpu eh, tirku un tā tālāk. Nu, jāsaka, arī viņiem šī informācija būtu ļoti grūta. Mēģina jau viņi tur, bet nu, nav informācijas. Tas vienlaiks jautājums tātad par programmu efektivitāti, un tas ir ļoti komplekss jautājums. Es mēģināju darīt, ko nu varēju ar savā rīcībā esošajiem nebūtu ne, ne pārmērīgiem līdzekļiem, bet, nu, tāds pārliecinošs atbildes tiešām nav un jautājums ir vietā tiešām. Jā, izmaksas uz vienu programmas dalībnieku, tas būtu ļoti interesanti, tiešām pastīties, cik tad daudz um, izmaksā tātad vienam cilvēkam piedalīties šajās lietās, nu, piemēram, kvalitātes celšana, izpār, izglītošana, savu sociālo fondu salīdzinot ar izglītības pasākumiem, kas iegūst uh, atbalsts Youth in Action programmas, visam kā jaunas organizācijā. Protams, veids pats savas aplēses, aprēķins, bet uh, tik un tā dati nav pietiekami, lai, lai kādus galējus argumentus paustu. Nu, protams, Youth in Action programma ir krietni lētāk nekā Eiropas sociālā fonda pasākuma. Tas tā ir viena no atziņām, bet uh, katrā ziņā ir jāpaturprātā, ka politikas uh, secinājums no šiem, šīm informācijas druskām, kurš nevar tā, tā izkalkulēt. Nu, ko te gala beigās es darīju? Izvēlējos eh, vairākas programmas, kā jūs atcerināties, un tās programmas, kuras uh, lielākā mazākā mērā skar šos trīs elementus - tātad jaunatne, izglītība un mobilitāte. Tieši tādēļ eh, te ir arī septītās pamatprogrammas uh, dimensijas, attīstam šajā atzinumā. Bet, kā jūs atceraties, es protestēju pret to, ko izdarīja Levandovska kungs, komisārs Levandovskis, kurš uh, um, visu samēt vienā katlā, sacīsim, jo sevi tā ietver programmu, protams, milzīga programma, bet ne jau visas programmas tur vēl tiec jaunatnēm, līdz ar to kopā nu, tiek nedaudz izkropļot. Bet, nu, protams, pilnīgi ignorēt uh, šo te programmu, kas, domāt, uh, zinātnieku mobilitāte arī nebūtu pareizi. Nu, vēl viena problēma, ar ko saskāros uh, savā darbā, bija lūk kāda. Tā saistās ar uh, to, ko daži no kolēģiem raksturojam kā informācijas eh, trūkumu par to, kā jaunas mobilitātes prioritātes tiek finansētas eh, caur lielajām programmām, teiksim, caur Eiropas sociālo fondu vai caur Eiropas reģionālās attīstības fondu. Nu, es turpinu strādāt kopā ar komisiju, lai precizētu šo informāciju, bet, nu, kā es jau sacīju, nu, diez vai būtu vietā sagaidīt, ka mūsu uzbūtā kopaina būs akurāt pilnīgi, jo tie dati, kas ir mūsu rīcībā par dalībnieku profilu, nav precīzi, nav, nav pilnīgi. Un atbilstoši komisijas regulām pat netiek uh, paredzēts šāds datus vākt. Nu, varbūt nākotnē vajadzētu to ņemt vērā, varbūt vajadzētu pieprasīt no nacionālām aģentūrām vai no izsniegšanas uh, aģentūrām. Bet, nu, pagaidām problēmu esam apzinājuši, bet risinājumu mums nav. Un vēl viens svarīgs jautājums uh, ir tāds. Eiropas stratēģija 2020. Pirms es eh, sāku darbu pie šī atzinuma, es um, saņēmu arī informāciju no kultūras komitejas, no viņas priekšstādātājas, kur man, kurš man tā uzmundrināja, arī viņiem bija diskusija par šo stratēģiju, un, un izskatās, ka šeit iezīmēs tādi paralēli procesi. Viens process saistās ar pastāvīgajām programmām, un otrs līmenis ar šīm tā, tā sauktām flagmaņu programmām. Un jāsaka, pretrunu šeit nav. Tie ir tātad paralēli procesi, un jautājums par to, vai flagmaņu projektiem ir nepieciešams papildus finansējums, tas būs nepieciešams. Nu, pagaidām šis jautājums ir atklāts, tā kā to, to es vēl nekomentēšu. Lielākās bērns, nu, protams, bija par to, lai netiek nodarīts pāri jau pastāvošajām programmām, kuras ir tādi jau kā, kā tiesniecības markas, sacīsim, ja, kas ir pazīstamas un, un, un uh, lai šīs programmas varētu turpināties. Bet diskusija par to vēl turpinās, kā es sacīju. Tālāk, kur tad iegūt uh, papildus līdzekļus prioritāšu finansēšanai. Vismaz divi no kolēģiem pieskārās šim jautājumam. Nu, jāsaka, ka es eh, simtprocentīgi uh, piekrītu mūsu priekšsēdētājiem. Lai padomi tad, tad uh, pabeidz šo netīro darbiņu tā sacīt, lai viņi tur sagriež un saš, sašķērē budžetu. Ja es nebūšu tā, kas, kas tagad ierosinās, ka apcerpsim šo budžetu pozīciju, apcerp, apcerpsim citu. Ne tā, lai kāds nebūtu iespējams, tas ir iespējams, ja, manuprāt, padome to um, noteikti var labāk paveikt mūsu vietā. Un es nezinu, labāk vai sliktāk, ka tās padomu to var paveikt, un, un lai tad viņi to arī dara. Un šo, šie dati nonāks pēc tam vēlāk mūsu rīcībā, un tad skatīsimies. Tad um, septembrī, oktobrī sarunu gaitā, nu, droši vien nebūsiet pārsteigti, bet es. Uh, Vēlētos tomēr uzsvērt, kas būtu svarīgākais šo sarunu gaitā, kas ir pierādījies kā, kā noderīgs lietas. Pirmkārt par Erasmus programmu un programmu Youth in Action. Tas ir tāds divas lietas, kas no te būtu jāaizstāv. Bet nu skatīsimies arī, ko lēms eh, specializētā komiteja, kāds būs viņa viedoklis, un tad mēs varam pie detaļām vēl atgriezties. Vēl viens svarīgs jautājums, ko pieminēja kolēģi par nu, pilotprojektiem, tātad uh, sagatavošanās pasākumiem, un šajā pirmajā pielikumā neliela tabuliņa. Iemetīsiet tajā acis, tur redzēsiet, kādi tad ritējuši uz priekšu šie pilotprojekti šajā nozarē. Un eh, attiecībā uz Karvalo kundzes jautājumu. Nodarbinātības ģenerāla direktorāts, kā arī eh, parlamenta nodarbinātības komiteja strādā eh, pie viena atzinuma, ko es arī atbalstīšu kā, kā referente. Tas nav nekāds noslēpums, ko tad atklāšu, bet nu, tiem, kas ir norūpējušies par šo jautājumu, un es arī uzskatu, ka tas ir svarīgs jautājums, tātad jautājums par to, kāds ir atbalsts jauniešiem pārējā no izglītības uz pirmo darbu, tiek gatavots pasākums, kāds tātad arī, nu, pilotprojekts līmenī pasākums, kurš eh, saistīsies ar pastāvošo Euros eh, tīklu, un tas, kā jūs zināt, ir eh, dalība valsts nodarbinātības dienas tīkls, Un tas būs, tā būs programma, kas būtu pielīdzināma Erasmus programmai, bet nebūs domāta augstāko mācību iestāžu studentiem, bet gan jauniešiem, kas meklē savu pirmo darba vietu pēc izglītības beigšanas. Tā viņiem būs iespēja doties uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un atrast šo pirmo darba vietu tur. Lūk, tā kā tā būs savā veidā e, Erasmus programmas tāda mutācija. Un tas būs arī tāds šīs sagatavošanās e, pasākums, projekts, kas būs vērsts tieši uz jauniešiem, kas mēģina iekļūt darba tirgu. Un skatīsimies, kāds būs šī pasākuma iznākums. Pirmkārt, vai tas vispār ieraudzīs dienas gaistu, nu, kā, kā tas izvērtīsies. Tā kā, kā es sacīju, īpašā komiteja strādā pie šī jautājuma, un, un gan jau drīz būs arī rezultāti. Paldies. Sidonijā, donc, nu. Paldies, Sidoni. Mēs eh, pieņemam labai zināšana jūsu piezīmes un priekšlikums, un es piebildīšu, ka jaunatnes politikas ietvaros, lai varētu palīdzēt viņiem atrast darba vietas, lai varētu pilnībā izmantot Eiropas telpu, ir arī juridiski līdzekļi, kopienas likumdošana, kas atvieglo mobilitāti, un no šī viedokļa es gribētu tomēr atgādināt to, kā mēs 2005. gadā pieņēmām direktīvu par savstarpējo atzīšanu diplomiem, profesionālai pieredzēji, e, amatniekiem, par ko es tikko stāstīju. Un šī direktīva stājās spēkā 2007. gadā. Piecas dalība valstis vēl aizvien to nav transponējuši. Tā ir Grieķija, Luksemburga, Beļģija, Austrija un Francija. Šīs valstis ir tās, un lēmums ir jāpieņem. Tas ir lēmums, kas ir jāpieņem drīz un kas neko nemaksā. Tālāk, tā saucamais Eiropas, kas ir paredzēts tieši šai pašai sabiedrības daļai, lai viņi varētu uh, bagātināt savas eh, pre, eh, profesionālās pieredzes, un tie ir ne tikai jaunieši, bet eh, strādājoši Eiropas valstīs, kuriem ir nepieciešams, lai tiktu validēta viņu kvalifikācija, lai viņi varētu strādāt citās valstīs. Un šeit ir pilnīgi otrādi pusducis valstu, kas ir ieviesuši šo Eiropas un ap 20, kas to nav izdarījušas. Un šis ir piemērs, lai parādītu to, ka ja tik tiešām mēs vēlamies īstenot jauniešiem labvēlīgu politiku, tad ir jāveic, protams, budžeta programmās dažādas korekcijas un jāpiemēro šīs programmas, bet mēs nedrīkstam aizvirst arī to, ka ir jau pieņemti lēmumi, kuriem varbūt nav pietiekami daudz uzmanības pievērsts to konkrētai īstenošanai. E, paldies, ar to mēs varam noslēgt ceturto punktu. Mēs esam paredzējuši pāriet eh, pie 9. un pie 10. punkta, pirms mēs skatām 2010. gada budžeta punktus. Un 9. punkts ir Eiropas eh, globalizācijas eh, pielāgošanas fonda finansēšana un darbība referenci ir mūsu kolēģis Migels Portās, un mēs esam arī uzaicinājuši mūsu kolēģi no nodarbinātības komitejas, kurš eh, sniegs atzinumu Oranža Artīkundze. Bet vispirms es gribētu dot vārdu referentam Portaškungam. Muito obrigado, eh, Sr. Presidente. <coughs> Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Kad tika pieņemts lēmums uzticēt man vadīt darbu grupu, kas gatavos atzinumu par globalizācijas izlīdzināšanas fondu. Nu, jāsaka, ka man iesākumā nebija īpaši priekšstat par to, kas tas tāds ir un, un ko tas nozīmē. Un cik es saprotu, tā sākumā es saprotu, ka runa par, par uh, šī fonda darbības turpināšanu, varbūt pielāgošanu, varbūt mainīšanu. Man nu, tiešām nebija skaidrības, kurā virzienā tad, tad eh, šis darbs ies. Nu, tā kā tiešām es sāku no nulles bez, eh, bez eh, jebkādām iedomām, sacīsim, simpātijām pret šo fondu. Nu, lūk, tad izveidījām darba grupu, sākām strādāt un apkopot informāciju, un jāsaka, ka globalizācijas pielāgošanas fonda pamatā ļoti vērtīga un cēla ideja. Jo, ja mēs uh, ieraugamies statistikā, kā tad šīs uh, eh, fonds ir strādājis, tad 2007. gada beigām, 2009. gada beigām tiešām nevar teikt, ka, ka, š, ka šis eh, fonds tomēr būtu ļoti liels panākums guvis. Tikai 16 cilvēki pieteikušies šī fonda atbalstam. Uh, astoņas dalība valstis tikai izmantojušas tātad šī fonda iespējas. Nu, īpaši daudz darbinieku varbūt arī personas gūšas atbalstu šī fonda ietvaros. Un eh, no 11 sākotnējiem eh, kandidātiem, kas, kas tika atlasīti šī fonda atbalstam, eh, aptuveni 40% no naudas, kas sākotnēji tika izmaksāta, ir atgriezta apakaļ šajā fondā. Uh, Lūk, nu, tas um, liecina par to, ka fonda pamatā ideja bija laba, bet nu, fonds īsti nu, nevarēja pavilkt to mērķi, kādam bija izveidots, acīm redzot. Tās bija pirmais secinājums. Tad kopš 9. Um, gada māja stājās spēkā um, jauna regula, atbilstoši kurai šis fonds tiek, tiek pārvaldīts. Un uh, aptuveni gads ir pagājis kopš šīs regulas darbības, un uh, Nu, nu, ir skaidrs, ka fonda darbība ir jāturpina, jo pagājis tikai gads kopš jaunās regulas piemērošanas. Un skaidrs, ka būtu nu, pāragri izdarīt eh, tālajošas secinājumus. Un viens gan ir skaidrs, ka fonda darbība pēdējā gada laikā ir uzlabojusies, un rezultāti arī ir pozitīvāki. Un eh, tiešām nevajadzēs teikties eh, likvidēt šo fondu, jo, jo kā es sacīju, šī fonda pamatā ļoti laba ideja. Tas, uh, nav slikts instruments, kur ideja, tad doma ir palīdzēt cilvēkiem atgriezties darba tirgu, jo sevišķi, ja runa par tiem darbiniekiem, kuriem ir, nu, teiksim, nu, potenciāls darba tirgu, bet kuriem ir varbūt maz opciju. Pietrūks šo te opciju atrast darbu. Nu, tā ir varbūt tāda organizēta mm, palīdzība, kolektīviem darba zaudēšanas gadījumiem, sacīsim, ja tiek slēgta kāda rūpnīca, piemēram, vai tā tiek pārcelts citu vietu, nu tad eh, līdz šim nebija tāda globāla instrumenta, kas sniegtu atbalstu cilvēkiem šādā gadījumā. Ja tā ir atsevišķi darbinieks, nu, ja, ja viņš ir atlaists, nu tad eh, tur, tagad ar šī fonda palīdzību cilvēkam var sniegt pār izglītību. Fond, fonds, teiksim, viņam vajadzētu, nu, ko jūs gribētu, kāda izglītība. Un šis personalizētais aspekts ir ļoti laba lieta, kas parādās tieši šajā fondā un kas eh, nebija pieejams līdz šajos instrumentos. Un um, līdz ar to tas, šis fonds ir nu, daudz delikātāks, sacīsim, instruments nekā Eiropas sociālais uh, fonds, kas arī varbūt līdzīgi atbalstu šo un tur sniedz. Un tas ir svarīgs aspekts, jo Eiropas eh, sociālajā fondā arī ir virkne horizontāla rakstura programma dalībvalstu līmenī. Uh, Tur kaut kas līdzīgs tiek darīts, arī tātad tiek eh, sniegta eh, izglītība cilvēkiem, kvalifikācijas celšana, vai nu tiem, kas zaudējuši darbu, vai tiem, kas varbūt vēl strādā, bet vēlas mainīt kvalifikāciju. Nu, bet globalizācijas fonda unikālā izņēma ir tāda, ka, ka pats fonds ļauj darbiniekam izvēlēties. Nu, ko tad jūs gribētu darīt, lai, lai eh, atgrieztos darba tirgu, kādas jūs idejas, ko es gribētu darīt? Un tas tāds unikāls aspekts, kas, manuprāt, uh, liek mums atbalstīt šo fondu. Tas neliek darbiniekiem pielāgoties situācijas acīs, bet, bet varbūt pat otrādi sasniegt kā tādu laboratoriju, kas, kas ļauj ņemt vērā viņu vēlmes un atrast viņam nišu, kur iekļauties. Un tieši tādēļ, tieši šī inovatīva elementa dēļ, es domāju, vajadzētu aizstāvēt šo fondu. Vajadzētu arī turklāt uzstāt, lai šis fonds būtu maksimāli autonoms. Jo, manuprāt, pastāv iespēja, ka šīs fonds arī tādā pozitīvā ziņā ar savu labo praksi var kalpot kā piemērs sociālajiem fondam un nevis otrādāk. Jo, manuprāt, sociālais fonds nav tik elastīgs un labs instruments. Lūk, tāda man nostākā referentam un tieši uz, uz to arī balstās mani priekšlikumi, kurus es pau, paužu tagad uh, attiecībā globalizācijas fonda turpmāko darbību. Tātad fonds būtu jāsklabā, bet ko tad varētu fonda darbībā uzlabot? Nu, kā es sacīju, pēdējā gada laikā šis fonds ir ievērojami uzlabojies. Situācija ir tiešām krietni labāka. Fonds izmantojas aptuveni 200 uh, eh, miljonus eiro, un līdz šim gados tikai 18 miljonu eiro tika izmantot, tā kā tiešām liels uzlabojums. Tāpat arī darbinieki, kas ir saņēmuši atbalstu, gan īsti par 50% pieaudzis to, to, to skaits. Tad gadu laikā vairāk nekā 2,5 gados pirms tam. Tā kā tas ir ļoti iespaidīgs rādītājs arī cen. Un tāpat ja pieteikumu skaits ir trīskāršojies. Kā es sacīju, nedēļā vairāk, nu, vairāk nekā cilvēks nedēļā noteikti vismaz piesakās uz šo fondu. Uh, Tas nozīmē, ka fonds ir pamanīts un ka ir nenoliecama nepieciešamība daudzās dalību valstīs pēc šādiem pasākumiem. Un, jā, šeit, protams, jāņem vērā arī krīze, kas notiek, sākās 9. gadā, turpinājās arī šogad. Un arī uh, izmaiņas, kas uh, ir ietekmējušas fondu pārvaldību. Tātad viss ir, ir izraisījis pieaugumu fondu darbībā. Un, kā es sacīju, pēdējā gada laikā tiešām ir daudz uzlabojumu, bet nu, tāpat laikā, protams, ir vairāk, vairāk vājie punkti, vairāk tādi sastrēguma punkti, kur, eh, kur vajadzēja piestrādāt. Ir tāpat arī tāda nevēlama, nevēlama blakne, sacīsim. Jo tie paši pieci cilvēki, kas izskatīja kandidatūras iepriekš, a, a, t, nu, viņiem darba pirms tam bija trīsreiz mazāk, un tagad tie paši pieci cilvēki izskata trīsreiz lielāku pieteikumu skaitu. Tātad eh, fonda pārvaldība, pārvaldības eh, komanda nav palielinājusies, un tā, tāpēc viena no šīm nevēlamajām blaknēm pēdējā gada laikā fonda darbībā ir, ir tāda, ka un tiek reizēm apšaubīt, un to dara, teiksim, turīgāko valstu valdības, apšaubīt šī fonda darba spējas, bet, eh, nu, šis fonds patiesībā tika domāts. Tā, atbalstam, atbalstam eh, nu, visādi ar sevi, bet patiesi biežāk es saņem, atbalstu saņem turīgāko valstu, bet un, nu, turklāt turīgāko valstu, turīgāko reģionu pārstāvi, kas, nu, varbūt nav tas labākais variants. Nu, pie, pie šī elementa vajadzētu piestrādāt, vajadzētu padomāt, ko mēs šeit varam mainīt, lai novērstu šo te īpatnību. Un eh, patiesi, ka atzinumā mēs eh, esam izstrādājuši trīs pasākumu, tātad kopumu. Īstenīgi pasākumu būtu tāda, ka vajadzētu tuvākot trīs mēnešu laikā vienkāršot pieteikumu procedūras, lai atvieglotu eh, tātad eh, cilvēkiem iespēju piekļūt šiem fondiem, un šis fonds līdz to kļūt vairāk tāds operatīvs instruments. Un, un, lai to efektīvāk varētu izmantot. Um, no darba spēka izslēgtie darbinieki, tas ir sevišķi runa par tādu lielu um, fabriku slēgšanu tā tālāk. Tā kā vajadzētu saistināt brīdi, starp, starp kuru tātad uh, um, tiek slēgta kā liela fabrika un pēc tam naudu var saņemt uh, uh, attiecīgie cilvēki. Pat labi, šis periods ir 12 līdz 17 mēneši, nu pārāk garš, manuprāt, tas ir. Un katrā uh, šī procesa posmā šo ķēdi varētu saīsināt līdz, nu, sasīsim, pusgadam, ja, manuprāt, tas būtu ir realistiski. Uh, Otkārt, ko tad mēs vēl ierosinam? Ierosinam, lai šis fonds eh, turpinātu sadarbību līdz 2011. gada beigām. Nē, tāds bija sākotnējais priekšlikums, bet mēs faktiski ierosinām, lai tas turpinās darbību līdz 2013. gada beigām, līdz eh, pat, pateicajā finanšu satvaru beigām. Nu, un pēc tam, kad notiks eh, atkārtot šī fonda darbības izvērtēšana, protams, jāstāsta, vai šie līdzekļi tiks efektīvi, no turpmāk atbilst, un tad var skatīt, kas notiks tālāk. Bet tad vismaz līdz 13. gadam, lai fonds strādā. Pēc tam mums priekšlikums tāds, lai, lai, lai pēc, pēc 2013. gada šīs fonds kļūtu par pastāvīgu budžetu pozīciju Eiropas Savienības budžetā, lai tam būtu pastāvīgs uh, budžets. Nu, es neesmu drošs uh, šī pozīcija, kur tā iekļautos, vai, bet uh, Es sacīju, ka nu, es, es, nu, varbūt tas kļūs eh, par daļu no, no struktūrālā fonda, varbūt arī nē. Eh, es domāju, ka drīzāk tam vajadzēja būt autonomam, bet skatīsimies, kādu lai valsts to lems. Un šī diskusija varbūt ir pat, pat, pat labi vēl pāragra. Bet, nu, jā, būtu jāsāk domāt arī par to jau tagad. Ziniet, tad, kad fonda darbība iet spēgām, tad vajadzētu izvērst pilnīgi diskusiju par šo jautājumu, kas tad ar to notiks tālāk. Tāpat arī. Um, Protams, jautājums, kas notiek tālāk. Ar šo fondu, nu, eh, runājot par nākamo daudzgadu finanšu satvaru, finanšu schēmu, nu, tad arī būs jāatgriežas pie šī jautājuma. Es nezinu, cik daudz līdzekļu šim fondam varētu piešķirt, bet 300 eh, miljonu šī te līnija, protams, nevar turpināties eh, mūžīgi. Nu, katrā ziņā mums ir jāmēģina pierādīt, uzrādīt, kā mēs esam gatavi atbalstīt pilsoņiem, pilsoņus. pilsoņus jo, sacīsim, tabaks audzētāju atbalstam tiek tērēts aptuveni 30 miljonu gadā. Nu, kāpēc tad nepiešķirt naudiņu krīzes kontekstā darba zaudējušiem cilvēkiem, piemēram? Tas, manuprāt, ir tāds cēlāks mērķis, jo, jo ir skaidrs, ka tuvākā laikā um, šī tendence vēl turpināsies. Protams, krīzes, krīzes tuvojas beigām radīsies jaunas darba vietas, bet, bet uh, Eh, struktūrāla darba vieta mainīšanās jau turpināsies. Tātad, eh, un ir skaidrs, ka cilvēkiem Eiropā, kas ir pārguši bez darba, ir jādod iespēja eh, rast kādu palīdzību, un mums jārāda viņiem no savas puses, ka mēs esam gatavi šai palīdzībai. Tas ir svarīgs tāds sociālās solidaritātes elements. Un tāpat arī arotbiedrībām būtu svarīgi saņemt šādu signālu, proti, ka savienība no savas puses ir gatava piedalīties uh, Um, kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanās pasākumos, lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties darba tirgu ikvienā dalība valstī. Un es domāju, ka šis fonds var palīdzēt šim mērķim, kā es sacīju, tas savveida laboratoriju un dažādu politisku iespēju izmēģināšanai. Un tas ir tāds kā personalizēts uh, pakalpojums uh, šiem bezdarbniekiem, un līdz šim tāda nav bijis. Paldies! Eh bien, merci, monsieur le rapporteur. Paldies, referent. Eh, mums ir tā iespēja, ka kopā ar mums ir nodarbinātības komitejas eh, atzinuma referente Morāna Šartiekundze, kurai es dodu uzreiz vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu uz šo uzklausīšanu un uz šo diskusiju jūsu komitejā, budžeta komitejā pār globalizācijas pielāgošanas fondu. Mēs daudz strādājam par šo jautājumu kopīgi ar Miguelu Portasu, un vēlos sacīt, ka šis ir jautājums, kurām es sekoju praktiski no pašiem tā iesākumiem 2007. gadā, un es varēju sekot arī tā attīstībai, jo uh, Vispirms tas tika izveidots pamatā uzņēmumiem, un tagad pēc grozījumiem 2009. gadā mēs esam to uh, virzījuši vairāk uz strādājošiem, kā jau to tikko sacīja Mikēls Portas, un šeit arī slēpjas tā oriģinalitāte. Un man vajadzētu īpaši pasvītrot divus īpašus punktus šim, šajā fondā, ka tas ir eh, domāts strādājošiem, uh, tiem, kurus skar ne tikai globalizācija, bet arī ekonomiskā krīze. Masveidā, nodarbinātības sektorā, kādā konkrētā reģionā, valstī, pat eh, taiskaitā Eiropas valstīs. Tas būtu uh, pirmais spēcīgais ordinālais punkts šajā eh, fondā, un otrkārt jānorāda ir tā īpašais elastīgums, kuru jau mēs sākotnēji gribējām lielāku un eh, uz kuru mums ir eh, jāuzstāj tīpaši par šiem grozījumiem runājot. Kāpēc? Tāpēc, ka Ņemot vērā mūsu šodienas darba veidu un it īpaši nodarbinātības komitejā, mums ir bijusi iespēja apmeklēt um, īriju, redzēt, kas notic Limrikā pie 2800 eh, no Dell uzņēmuma atlaistajiem. Mēs esam varējuši sadarboties ar vāciešiem un austriešiem par to, kā tiek izmantots šis globalizācijas fonds E, transfer sabiedrībās, lai būtu individuāla pieeja, par kuru mēs runājam attiecībā uz strādājošajiem. Un mēs redzam, ka sākot jau no atzinuma ziņojumu, kurus varēja sagatavot e, nodarbinātības lietu komitejā, pieredzi konkrētajās vietās. Un, uzklausīšanas, kuras mums notika Vācijas un Austrijas transfer sabiedrībās, parādīja mums, ka ir jāveic labojumi un grozījumi, lai šis fonds varētu e, darboties ātrāk, veiklāk un būt elastīgāks. Grozījumi, kuri tiek iekļauts manā projektā atzinumam, ir saņēmuši atbalstu no delegāciju pārstāvjiem, kas eh, nāk no piecām politiskām grupām. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā ir konsensus, kas eh, attiecas uz redzējumu attiecībā uz šo fondu un kas atbalsta budžeta komitejā gatavoto ziņojumu, ko veido Migels Portas. Un kā jau norādīja referents, ir vērojama pieprasījuma pātri, e, pātrināšanās, un papildus tam arī pieauga tā masa, kas tiek pieprasīta gan finansējuma, gan saņēmēju ziņā. Un es gribētu runāt par tiem strādājošajiem, uz kuriem attiecas šis fonds. Uh, Visbiežāk mēs sastopamies ar to, ka tie ir strādājošie, kas ļoti agrīni ir sākuši darbu uzņēmumos, kas atbrīvo no darba, kas visu savu profesionālo dzīvi līdz atlaišanai dažkārt 20, 25 gadus ir uz, uzņēmumā nostrādājuši bez papildus profesionālās izglītības, bez pieredzes validācijas, kuri uh, nav uh, pielāgoti eh, un pielāgojušies izmaiņām uzņēmumos. Un mācību stundas, eh, ko mēs gūstam, ir tādas, kā mums ir jādod iespēja strādājošiem nodrošināt maksimālu profesionālu integrāciju, kas būtu spēcīgi individualizēta. Un tās neveiksmes, ko mēs redzējām šī fonda sakarā uz vietām, ir saistāmas ar individualizēšanas trūkumu. Nevar e, kolektīvā veidā lietas šeit risināt. Tad, kad ir tā, strādājošie, kurus pilnā mērā skar atlaišana, ir jāmeklē individuālas un ātras reakcijas un atbildes. Otrais punkts ir tāds, ka Mēs varējām vērot to, ka maksimāli drīz ir jāuzsāk konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Un jāturpina šis darbs un šī saikne ar sociālajiem partneriem visā eh, procesa garumā attiecībā uz eh, globalizācijas pielāgošanas fondu. Trešais punkts, ko es gribētu uzsvērt un kurš saskana ar Miguel Portas secinājumiem, ir tāds, ka šis fonds ir noderīgs, bet mēs nevarēsim bez apstājas e, skriet pakaļ uzņēmumiem, kuri neizglīto savus strādājošos un kuri neuztur strādājošo profesionālās vērtības un pielāgoties spēju profesionālajā pasaulē. Un šis globalizācijas eh, pielāgošanas fonds ir jāizmanto arī kā izmaiņu katalizators. Un tieši šī iemesla pēc tam ir jābūt ne tikai e, reaktīvam un individualizētam, bet arī tam jābūt tādam fondam, kurš dod iespēju anticipēt e, tos lielos atlaišanas skaitu gadījumus, ar kuriem mēs saskaramies. Un ņemot vērā lielo lietu apjomu skaitu, kurus mēs saņemam pēdējā laikā, ir nepieciešams tik tiešām vienkāršot procedūru, lai varētu pātrināt palīdzības saņemšanu starp eh, ko, atlaišanu, kolektīvo atlaišanu un atbalsta saņemšanu. Mums ir jāstrādā, lai mēs varētu samazināt to mēnešu skaitu, kuros strādājošais gaida atbalstu. Protams, ir jāpaplašina šis fonds, es varu tikai aicināt tā darbības e, pagarināšanu, jo prasība pieaugums, apjoma pieaugums parāda, ka pie globalizācijas pievienojas ekonomiskā krīze un abu šo faktoru e, savienojumā globalizācijas pielāgošanās fonds ir īpaši noderīgs. Un visbeidzot, es gribētu piebilst, ka mums ir arī nepieciešams piešķirt redzamību šīm fondam. Mūsu Eiropas politikā, kur budžets ir instruments politis, Eiropas politikai, šī redzamība jānodrošina ar spēcīgu signāla palīdzību, veidojot profesionālās integrācijas politiku visvairāk apdraudētajiem strādājošiem, tiem, kuri pārāk stabili uzņēmumos, pārāk nepietiekami izglītoti. Tas, uh, ļoti bieži pabeiguši skolu bez jebkādas kvalifikācijas, profesionālās izglītības un kuri nav varējuši saņemt validāciju savam pieredzes akī. Tāpēc mūsuprāt, šīs fonds ir ļoti noderīgs šajā periodā un patiesas korekcijas līdzeklis nākotnē, kas dos iespēju veidot efektīvāk izglītot strādājošos un personālu. Paldies, priekšsēdētāji! Ja, paldies, kolēģi! Un es gribu pateikties mūsu abiem referentiem un par pateikties par sadarbības kvalitāti starp mūsu komiteju un nodarbinātības komiteju. Un mums būs ļoti interesanta E, ļoti interesantu uzklausīšanu fondu lietā, lietotājiem, pārvaldniekiem, dalībniekiem, un es domāju, ka abi referenti ir skaidri identificējuši jautājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Šobrīd šis fonds nu, ir iegūst trīs gadu pieredzi, un nebūtu nav pāragri veidot pirmo bilanci un ieviest zināmas korekcijas, jo mēs e, mēģinām jaunus mehānismus un procedūras jautājumus kā jau tika atgādiniet citāts, pirmkārt, vai tiek turpināts un uzturēts šis fonds, un no uh, referentu puses reakcija ir pozitīva, apzinoties to, ka šis fonds tika izveidots uh, galvenokārt, lai palīdzētu uzņēmumiem, kas ir kļuvuši par upuri uh, globalizācijas radītājai konkurencei, un uh, tas. Uh, palīdz arī strādājošiem, kas ir krīzes upuri. Tas nav gluži viens un tas pats otrais jautājums veids, vai tie kritēriji, kur tika izveidoti, lai varētu izmantot šo fondu, ir pareizi, vai tie tik tiešām atbilst steidzamajām eh, problēmām, vai tie ir pārāk stīvi vai pārāk vaļīgi, un Trešais ir procedūras svarīgums, un Portaša kungs norādītie termiņi ir ļoti gāri - seši mēneši pirms lēmuma pieņemšanas, 12 mēneši e, starp to brīdi, kad ir notikusi kolektīva atlaišana un var sniegt konkrētu darbību, un vai mums šeit ir jāapzinās tas fakts, ka ir daļa, kas ir saistīta ar parlamentu iekšējām procedūrām, jo uh, šeit ir iespēja izmobilizēt fondu tikai tad, ja ir formāls juridisks lēmums eh, institūciju līmenī attiecībā uz pārvedumu vai koreģējošu budžetu. Un, manuprāt, mans personiskais viedoklis ir tāds, ka mēs nevaram, nevaram būt tādā situācijā, ka parlaments pārvalda administratīvu procedūru un sākotnēji Mums ir jāskata šī procedūra, lai redzētu, kā tā darbojas, kamēr bija e, tikai daži dosie semestrī. Un tagad, kad mums ir vairāki dosie nedēļā, ir pilnīgi skaidrs, ka pārvaldības sistēma ir jāmaina. Pilnīgi skaidrs, ka pastāv finansējuma sistēma, un formula, kas eh, darbojās, bija radoša, tika, eh, tika uzrakstīts eh, kāds skaitlis, bet, bet tas bija ļoti bieži no gaisa pagrābts. Taču ir tādi brīži, kad ir jāatgriežas uz zemes, un vai ir pienācis šis brīdis atgriezties uz zemes, vai mēs vēl aizvien varam plevināties mākoņos. Un tālāk ir jautājums par nākotni, un referenta veistījums ir pilnīgi skaidrs, manuprāt, tas ir arī samērā realistisks. Uh, un mēģināsim koriģēt lietas un labāk pielāgot mūsu procedūras līdz 2013. gadam, un tālāk no 2013. gada jautājumu būs jārisina būtiskāk. Tomēr es esmu samērā lielā neizpratnē, saskaroties ar domu, ka tas miljards eiro, ko, tie miljardi eiro, ko mēs iztērējam katru gadu šajā fondā, nav palīdzējuši atvieglot strādājošo situāciju. Bet tādā gadījumā, kad, kam tad ir domāts Eiropas sociālais fonds? Sākotnēji, tam mērķis bija tieši šāds te, un tie, kas šeit strādā visilgāk, atceras to faktu, ka iepriekšējā struktūra fondu režīmā bija mērķis numur viens eh, eh, aizskavētas attīstības reģioni, un tur bija tālāk eh, mērķis 2 un 5b, es tagad neatceros kurš, kas bija paredzēts zonām, kuras skar ekonomiskā uh, konversija. Un es kāpēc tas ir tagad svītrots no struktūra fondiem, un manuprāt, šo problēmu ir jāpatur prātā, domājot par nākotni reģionālajās kohēzijas politikās. Un nav normāli tas, ka no vienas puses būtu ārkārtīgi sarežģīts mehānisms, kas tiek izveidots katrus septiņus gadus, un kam tiek veltīti 40 miljārdi vai pat vairāk gadā, un pēkšņi tad, kad rodas kāda milzīga problēma, ko rada kāds tas brīdis ekonomiskā krīze vai starptautiskā konkurence, kas ir kļuvusi īpaši asa, ņemot vērā globalizācijas pieaugums. Mēs esam pilnīgi atbruņoti un mēs nespējam izveidot jaunas procedūras, turklāt, lai varētu saņemt naudu no sociālā fonda, jo vienmēr tā tas arī beidzas. Un šeit ir tādajādi punkts, kur vajadzētu šajā etapā paturēt prātā, varbūt nemēģinot uzreiz to sakārt, sakārtot portaša ziņojuma gadījumā, bet tomēr, kuru vajadzētu ņemt vērā mūsu nākotnes pārdomās par finanšu perspektīvu un par sociālo un kohēzijas politiku struktūru. Tādējādi vairāki deputāti ir lūguši izteikties konkrēti Aglundkungs pirmais. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji izmantošu iespēju un runāšu zviedru valodā. Nu jā, cimtajā valodā pirmdienās jau sevišķi vieglāk izteikties. Nu, pirmkārt, protams, ir paldies referentam par darbu, un ir labi, ka arī ēnu referents ieradies, un mēs varam uzklausīt abas ziņojuma puses. Bet uh, Nu, jāsaka, ir daži kritiski aspekti šajā visā lietā. Ekonomikas komitejā mums bija tiešām bija tā ļoti kritiski diskusija par šo jautājumu. Un, um, ja fonda mēģina atbalstīt uh, uzņēmējus, kas ir cietuši no globalizācijas, un tad mūsuprāt tagad iezīmēs, zināms, uh, pretrunas attiecībās to, kā pat labam šis fonds tiek izmantots, jo, jo uh, sākotnēji bija domāts atbalstīt uzņēmējs, tagad darba uh, ņēmēji vairāk gūst uh, atbalstu no tā, un mūsu, gan mūsu frakcija, liberālā frakcija, tad arī to diezgan kritiski vērtēja. Un tādēļ es uh, domāju, ka ir svarīgi izvērt, izvērtēt šo aspektu tiešām un pastīties, kā tad uh, nākotnē tas attīstīsies tālāk. Jāsaka, nu, pamatā, protams, es uzskatu, ka šīs um, publiskā sektora Uzņēmums nav iejaukties šādās lietās, bet, nu, ja katrā ziņā jau šāds fonds ir un, un tas notiek, nu, tad būtu jānodrošina, lai, lai tas adekvāti funkcionētu. Un eh, šie rezultāti līdz šim, nu, nav bijuši tādi pārliecinoši šim fondam katrā ziņā. Jāsaka, ka tas, kā līdzekļi tiek izmaksāti, nav īsti pārdomāts. Tas salaši ir bijis atkarīgs no no tā, cik aktīvi ir šie pretendenti un tā tālāk, tad viņi beigot vairāk. Un tas neliecina par labu tam, ka nu, fonds tiešām tā pārdomāt un konsekventi darbotos. Nu, jāstāsta, kā nākotnē tas attīstīsies, protams, bet kas attiec uz šiem skaitļiem, nu jāsaka, ka fonda ietekmi pārstāja vērojam tad ir šīs te, kolektīvās atlaišanas, eh, liela skaitļa, nu, bet eh, kas attiec uz atsevišķiem pieteikumu iesniedzējiem, nu tad te, tiešām ietekme ir diezgan um, neliela. Bet nu, fondam nebūtu jābūt saistītiem ar, ar, ar to, um, par šīm tikai ar kolektīvām atlaišanām, bet ar, uh, arī jādod iespēju indivi, individuāliem gadījumiem uh, gūt kādu labumu no tām. Bet uh, ekonom, ekonomikas komitejas uh, uh, atzinums katrā ziņā ir pozitīvs attiecībā uz šo ziņojumu, un mēs droši vien balsosim pār, un es varu sacīt, ka katrā ziņā fondu šādā vai tādā formā ir jātīst turp, turpmāk arī. Šāds atbalsts ir nepieciešams, bet nu, ir nepieciešams arī mums paskaidrot pilsoņiem, uh, kas un kā notiek un kādā formā tas notiek. Uh, un eh, šiem fondiem jādarbojas visā Eiropā, un konsekventi jādarbojas. Nu, nu, ka eh, tā bija konstruktīva tehnika, bet, eh, kritika, bet es ceru, ka, ka tas tiks ņemts vērā. Dārgais kolēģi, paldies, un tagad vārds Salvadoram Garīgam. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Ja tieši tāpēc, ka mēs vēlamies, lai fonds tiktu turpināts, tāpēc mēs vēlamies to pārveidot, un tas ir tas iemesls, kura pēc kolēģis Portas ir sagatavojis iniciatīvas ziņojumu, kuru mēs apsveicam no visu politisko grupu puses, jo tas mums sniedz ļoti noderīgas domas, ko apspriest, un vēl jau vairāk tāpēc, ka tas, tas bija konsultācija process ar politiskajām grupām, mēs varam par eh, to viņam pateikties pirmkārt tiek analizētas, kādas ir pirmās reakcijas politiskajās grupās, un balstoties uz to ir izveidot ziņojuma pro projekts, e, kurā tiks gūts daudz lielāks konsensus e, attiecībā, tā skaitā uz mūsu pozīcijām. Un es gribu pateikties par ļoti inovatīvo veidu, kādā šis darbs ir veikts. Globalizācijas e, Ehm, pielāgošanās fonds ir instruments vai fonds, kas ir ļoti savāds, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas eh, eh, sav, eh, tad, kad padome sāka gatavot šo projektu ar finanšu perspektīvu, ne arī no parlamenta puses, netika pieļauts, ka tas varētu būt par tik būtisku jautājumu, jo vienmēr tas bija e, papildinošs attiecībā uz to struktūrālo piedāvājumu, kāds bija Eiropas sociālajā fondā. Mēs redzam, ka lietas tā nerisinājās, un tas ir iemesls, kāpēc e, tas ir kļuvis par steidzamības jautājumu uzņēmumiem un strādājošajiem, ņemot vērā globalizācijas problēmas. Un ekonomiskās krīzes radītās problēmas. Un tas ir viens no pirmajiem punktiem, kas man izraisa zinām neskaidrību. Kā ir iespējams, ka e, bezdarbs 27 e, dalībvalstīs, e, ņemot vērā šo bezdarbu, mums nav pieprasījumu no 27 dalībvalstīm, bet šīs pie, šie pieprasījumi vairāk koncentrējas eh, vienās un nevis citās. Referenti norāda, ka vairāk šeit ir bagāto valstu uzņēmumi. Es neesmu pārliecināts, ka tas varētu būt pareizs un precīzs izvērtējums, taču katrā ziņā es gribētu apspriest, un katrā ziņā ir jābūt iemeslam, kāpēc atsevišķas dalībvalstis ar spēcīgu bezdarba līmeni nepiedalās šajā fondā. Uh, Un katrā ziņā arī kolēģis Sportas sacīja, ka viens no raksturojumiem šim instrumentam ir tas individu, tā individuālais raksturs. Un tieši šis e, personālais raksturs ir pret struktūra fonda dabu. Tāpēc es domāju, ka manā grupā tas būs viens no jautājumiem, e, kuriem mēs nevarēsim piekrist. Mēs nevēlamies piešķirt struktūrālu eh, sastāvdaļu šeit, un tāpat arī mēs varam piekristam, ka tad, kad mēs runājam par šī fonda raksturu nākotni, tas būs tad, kad mēs apspriedīsim nākamo eh, daudzgadu finanšu schēmu, un tad arī būs pienācis brīdis, kāds tad, jā, kad jāanalizē, kāds tad būs šis fonds nākotnē. Katrā ziņā ir rūpīgi jāanalizē un jālēmj ļoti svarīgais subsidiartāts jautājums sociālajā politikā. Ja mēs vēlamies panākt sociālo politisko schēmu, kas būtu autentiski eiropeiska, tad mēs varam nonākt konfliktā ar subsidiartātu, un tāpēc ir vēl viens iemesls, kāpēc uh, mēs neesam pabeig, nevaram skatīt šo fondu kā daļu no struktūra fonda, bet kā progresīvu attīstību Eiropas sociālajiem fondam. Un tieši galīgā an analīze sociālajiem fondam un neveiksmiem sociālajā fondā uh, analizējot eh, šos jautājumus no eh, pašreizējās ekonomiskās krīzes viedokļa, un tikai tad mēs varēsim izlemt eh, mūsu vidū, kā tad nākotnē ir jāveido šis globalizācijas pielāgošanas fonds, un kādā schēmā mēs to gribam iekļaut. Un es šeit domāju konkrēti par subsidiaritāti un individualizēto fonda raksturu, kas padarīja to panākumiem bagātu tajās vietās, eh, kur tas tiek izmantots, un tajā pašā laikā ir samērā bīstam to analizēt kā iespējams struktūra fondu nākotnē. Un es domāju, ka šī diskusija sadaļa ir jāatstāj nākotnes eh, apspriedēm. Tālāk par pārējiem grozījumiem un vērtējumiem, ko mēs varam sniegt jūsu ziņojumiem, es domāju, ka eh, kolēģe Tērā, eh, kas, bija, kas ir ēnu referente, sniegs arī papi, vēl novērtējumu. Paldies! Merci, Salvador. Paldies, Salvador Kavaļo kundze. Obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, vēlētos sākt ar apsveikumu vārdiem referentam, jo šis ziņojums runā par problēmām, kas ir saistīts ar globalizācijas pielāgošanas fondu. Un uh, to argumentāciju, kas ir saistīta ar uh, fonda izmantošanu, kā arī ar trūkumiem, kas ar to ir saistīti. Jūs arī priekšsēdētāji minējāt virkni uh, problēmu, tāpat kā Garīgs kungs, kā koordinators. Un pirmkārt, es gribētu runāt par to, ka fondam veidoja savus budžets, un tas acīm redzot kļūst par pastāvīgu instrumentu e, referents gan sacīja, viņš īsti nestraucas, no kurienes tad nāk šī nauda, uz šo brīdi, taču runājot par fonda nākotni, tas ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas sociālā fonda nākotni, jo sociālajam fondam ir zināma saistība ar šo fondu, e, taču e, nepilnībā tie pārklājas, tur, piemēram, nav individualizētās apmācības. Arī daļa no kohezijas politikas ir ar to saistīti Tas uh, īpaši attiecas uz ekonomiski visnelabvēlīgākiem Eiropas reģioniem ar vislielāko bezdarbu. Un ir jāskatās, lai šis fonds nekļūtu par struktūru fondu Eiropas turīgākajām daļām, jo tur galu galā ir pieejami citi finansēšanas avoti. Mēs nevēlamies, lai šis eh, fonds kļūtu par jaunu uh, fondu, no kā gūtu labumu uh, nekohēzijas reģiona Eiropas Savienībā. Jā, referents liek priekšā dažas uh, lietas, piemēram, iesniegumu izskatīšanas procesa saīsināšana. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu apkopot vairāk dažādu detaļu, varbūt vairāk priekšlikumu un, instrumē, un informācijas par uh, finansējumu piešķiršanas neviendabīgumu. Jo, piemēram, kaut vai piešķīrumu ziņā, teiksim, no šī fonda līdzekļiem līdzekļus var piešķirt sākot no 5000 līdz pat 22000 uz vienu strādājošo. Jautājums, kāda tad ir nosacījuma, kāda ir kriterija, pēc kuriem šie apmēri tiek noteikti. Par to mēs vēlamies sīkāku informāciju. Tālāk. Mēs zinām, ka e, dalībvalsts ar vāju ekonomiku e, ļoti vāji izmanto arī šo fondu. Faktiski tās varbūt ir tieši tās valsts, kurām šī fonda līdzekļi ir visvairāk nepieciešama, bet tās to pietiekami neizmanto. Savukārt, tās valsts, kas to izmanto daudz aktīvāk, ir valsts, kurām e, bezdarba līmenis patiesībā ir daudz zemāks kā vienā otrā citā valstī. Un tāpēc vajadzētu noskaidrot šīs atšķirības. Um, un starp citu arī noskaidrot to, kuros gadījumos tad piemērojams globalizācijas pielāgošanas fonds un kad sociālais fonds. Bet, eh, lūk, tieši šādas personalizētas lietas reizēm ir ļoti grūti piemērot. Un uh, ir ļoti svarīgi zināt arī detaļas par dažādiem konkrētiem rezultātiem. Piemēram, ja mēs runājam par apmācību, par šo individualizēto apmācību, un mēs jautājām komisijai, vai komisija ir vērtējusi uh, kādā veidā vai cik panākumiem bagāti ir bijusi šie individualizēta apmācība, pretstatā varbūt tā apmācībai, kas ir notikusi līdz šīm, izmantojot sociālā fonda līdzekļus. Tā cik šīs fonds ir bijis efektīvs būtībā. Paldies! Nevar teikt, ka šis mehānisms līdz šim būtu darbojies kā sociālā palīdzība, kas tiktu piešķirta valstīm, kas nepiedalās koheizijas fondā, jo visas Eiropas dalībvalstis ir vienlīdzīgas sistēmā, un mūsu uzklausīšanas laikā mēs dzirdējām ļoti interesantu Lietuvas pieredzi, kas ir viena no valstīm, kas viena no pirmajām varēja izmantot šo mehānismu. Un, ja būtu jāsalīdzina lietas ar sociālo fondu, tad varētu sacīt, ka sociālais fonds ir eh, slimnīcu medicīna eh, ārstēšanai pēc būtības un sanitārās prevencijas darbam, globalizācijas pielāgošanas fonds ir eh, ārkārtas medicīna, tā, ko piemēro eh, slimniekam, kas ir kļūst par upar smagā eh, nelaimes gadījumā, kurš ir jāglābj un pēc tam, kurš tiek nogādāts ārsniecības iestādē. Tā tad papildus pasākums. Bez šābām, ka sociālajā fondā eh, mums ir. Uh, Eh, mums ir tas, ko mēs saucam par neatliekamo palīdzību, bet reizēm ir jāpienā Bukros kungs ir lūdzis vārdu. Have, uh, Man ir diezgan liels aizdomas attiešo globalizācijas fondu. Eh, varbūt daudz lielākas nekā citiem. Pats fakts fakts, kā nosacījumi tika izmainīti, nepierāda ne efektivitāti, ne iedarbīgumu. Un, ja pastāst, cik daudz naudas ir vienkārši izmēsts pa durvīm, tad, nu, arī tas nav nekas tāds, ko var uzskatīt kā veiksmas mērauklu. Sākotnēji eh, tika uzskatīts, ka mehānisms ir slikts, un tas tika pielāgots, lai mēs vēl vairāk naudas varētu izslaucīt ārā pa durvīm. Bet, eh, nu, tagad eh, it kā fonds ir mazāk, tātad nauda tiek tērēta pietiekami enerģiski, bet rezultāti no tās nav pietiekami labi. Šīs globalizācijas eh, pielāgošanas fonds varbūt varētu kļūt par struktūru fondu bagātākai Eiropas daļai. Es domāju, ka tas jau tā arī ir noticis, ir jau par vēl te ko darīt. Un man ir vēl kāda problēma, kas ir vēl būtiskāka. Runājot par uh, to, kad uzņēmumi pieņem uh, Uh, savu lēmumu uh, par uh, ražošanas relokalizāciju, viņi jau zina, ka šīs fonds ir pieejams, un viņi ļoti labi zina, ka viņi savas izmaksas tagad var vienkārši pārnest uz šo Eiropas fondu un iegūt uz tā rēķina, un tas faktiski grauj konkurenci. Un uh, pēdējā problēma, ko minēja arī citi kolēģi, kaut gan neizdarīja nekādas tādas tālījušas secinājumus, diemžēl uh, pastāv pārklāšanās ar citiem finanšu instrumentiem, kas mums ir. Un referents kundze, diemžēl, ir aizgājusi, bet es vēlētos atsaukties uz iepriekšējo diskusiju, kā minēja mans kolēģis Džims Elsons. Uh, E, jautājums ir par to, kā mēs varam restruktūrēt budžetu un kā piešķirt vairāk līdzekļus tajos instrumentos, kas ir varbūt nozīmīgāki, veidojot ciešāku sasaisti starp izglītību, apmācību, darba vietu radīšanu, atgriešanos darba tirgu. Tai vietā, lai saskaldītu dažādus instrumentus, kas nav uh, viens ar otru saistīti. Nu, šis varbūt ir tas, uh, šis ir piemērs, kā mēs varam stiprināt jau tā labi strādājošus instrumentus, un tādu rezultātu mēs varam panākt. Pat tad, ja GPF, mēs varam pat šī te GPF izvirzītos mērķus sasniegt labāk nekā tad, ja mēs veidojam tādus atsevišķus izolētus instrumentus. Paldies! Dārgais kolēģi, jūs pieminat vairākus jautājumus, konkrēti to, kas vienmēr ir ļoti sarežģīts morālais skaitējums katru reizi, kad mēs lemjam par kādu palīdzības sistēmu, kādam grūtībās, vai tās būtu uzņēmums, vai tā būtu banka, vai valsts. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eirozonas valsts vai ārpus Eirozonas valsts, bet šis jautājums mums vienmēr tiek uzdots. Levija kungs. Grazie, <clears throat> signor prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pieskarties dažiem aspektiem, kuri, manuprāt, nav pietiekami izskanējuši. Uh, šajā diskusijā vispirms. Jāsaka, ka tikai 17 dalība valstis no 27 ir izmantojušas eh, šī instrumenta iespējas. Īpaši ņemot vērā to, ka ir notikušas izmaiņas fonda izmantošanas nosacījumos un ļauj izmaksāt kompensāciju strādājošiem, kas cieši no krīzes. Nu, un jāsaka, no krīzes cieši visa Eiropa, un ne tikai dalībvalstis, bet arī strādājošie. Un jautājums ir par to, vai uh, e, cilvēkus pat zina, ir informēti par šo instrumenti, un vai visas dalībvalstis ir tā īsti iepazīstinātas ar veidu, kā šis fonds darbojas. Uh, un vai nosacījumi, kā piekļūt šim fondam, ir vienādi visā Eiropā. Vairāki runātāji pieminēja to, ka ir nepieciešams nodalīt GPF no sociālā fonda jo sociālā fonda ietvaros var eh, palīdzēt pārkvalificēt strādājošos, lai uzlabotu viņu izredzes darba tirgu, eh, viņu pašu uzņēmumā. un apmācīt strādājošos, kas ir zaudējuši darbu, un palīdzēt viņiem uh, nokļūt atpakaļ darba tirgū, bet šeit nevajadzētu pārcensties. Ir jāpaskatās uz sociālā fonda instrumentu, kas jau mums ir, un to uzlabot. Nu, ne jau tādēļ, ka ja kaut kas nestrādā absolūti perfekti, tad tas droši vien tūlīt pat nav jāatmet vajadzētu ļaut sociālajam fondam aptvērt visus tos jautājumus, kas ir saistīti ar pārkvalifikāciju un atgriešanos darbā, eh, tātad tiem strādājušiem, kas ir zaudējuši darbu krīzes rezultātā. Ko mēs šai komitejā esam izdarījuši tad, kad esam aplūkojuši to veidu, kādā globalizācijas fonds eh, ir ticis izmantots saprast, ka mēs esam apstījušies šīm milzīgiem atšķirībām izmaksās uz vienu strādājošo, kāpēc dažādās valstīs fonds šķiet darbojas dažādi, un ir arī atšķirības tajā, kā tiek piedāvāta šī pārkvalifikācija vai papildus apmācība. Faktiski ir šeit nedaudz jāpastrādā ar Eh, nosacījumiem un jāpapēta tie, lai, lai neļautu turpināties tādai neefektīvai līdzekļu izlietošanai. Un eh, tā tad visas šīs izmaiņas, eh, kas ir ieviestas ar nolūku sa samazināt gaidīšanas laiku, uh, arī vajadzētu turpināt attīstīt. Jo gal galā šeit mēs runājam par finansēšanu ārkārtas situācijās. Tādēļ, lai samazi, būtu jāsamazina gaidīšanas laiks pēc iespējas. Un šeit Portas kunga nostāja var tikai atbalt, atbalstīt. Un visbeidzot, vēl viens aspekts, ko būtu vērts pieminēt, tas ir laika jautājums. Fonda darbības pagarināšana līdz 2013. gadam, līdz šī finanšu plānošanas perioda beigām, tā nav slikta doma, bet padarīt to par kaut ko permanentu, es domāju, tas nav nekas labs. Manuprāt, būtu daudz labāk, ja mēs laikā, kad vedīsim sarunas par jauno finanšu perspektīvu un struktūru fondiem un nākamo finanšu plānošanas periodu, uh, izskatītu vai pārskatītu sociālā fonda lomu, lai uh, caur to varētu mm, finansēt dažādus pasākumus, kas pašlaik, uh, tā teikt, tiek darīts caur GPF. Tagad, kolēģi, paldies, Helga Trupele. Like have... at the... Jā, paldies, priekšstādātāji. Nu, Es vēlētos pieskārties šī instrumenta plusiem un mīnusiem, tātad globalizācijas pielāgošanās fonda abām pusēm. Nu, to vairāk un mazāk izgudroja Barozo. Viņš bija sasaucis uh, galvoņu tikšanos konferenci, un tas bija domāts kā krīzes intervences mehānisms. Un uh, Barozo to padara par tādu politiski atpazīstamu instrumentu, protams, parlaments savā ziņā tur ir atbalstīja. Nu, un viena no lielākajām priekšrocībām šī fonda ir tieši tāds politiski atpazīstams instruments. Un, protams, es to nevajag novērtēt par zemu, jo, nu, protams, politiskās spēles e, ir nu, lieta, kas jāņem vērā vienmēr. Tāpat laikā, manuprāt, šis instruments e, ir nu, tāds kā e, sava, sava laika instruments, sacīsim, jo nu, jādomā tāpēc par tā plusiem un mīnusiem. Un um, tas sasaucas ar to, ko mēs sākām apspriest ar Sidoniju šodien. Uh, ja mēs vēlamies, lai mainītos politiskā domāšana attiecībā uz izglītību, uz darba tirgu, uz to, ko nozīmē izglītība un, un pētniecība stratēģijas 2020 ietvaros, nu tad eh, tas nav tāds, tāds kāda, kāda, kāda konkrēta laika instruments. Jādomā par nākotni, par investīcijām nākotnē, un tāpēc es domāju, kolēģiem ir taisnība, sakot, ka ir svarīgāk investēt konkrētos cilvēkos, studentos, cilvēkos, mūža izglītībā, uh, Un nevis tādu izlaidies konkrēts instruments, kas domātu vienu laiku tādiem vienlaicīgi vienreizējiem risinājumiem. Investēt uh, iemaņās, investēt izglītībā, lūk, tas ir kritiskākais, tas ir svarīgākais Eiropā, un tas daudz svarīgāk nekā koncentrēt mūsu izdevumus, mūsu, mūsu um, spēkus uz šādu te ierobežotas darbības instrumentu. Un tā kā jāpat ir argumenti tātad par, par šo politisko atpazīstamību. Tāpat laikā. Mm, izskan argumenti, ka šim instrumentam jābūt ierobežam darbībā, un drīzāk šādu pasākumu būtu jāsniedz no struktūrāliem fondiem un izglītības politikas instrumentiem. Lai skaidri uzsvērtu, ka Savienība kopā ar dalību valstīm ir gatava vairāk investēt šajās lietās un ka tā ir gatava vairāk koncentrēties uz investīcijām nākotnē. Nu, un tieši tas, manuprāt, ir šī instrumenta mīnus, ka tas nav tā, kurā varbūt vairs nākotnē, un uh, mīnus atbalstīt nevajadzētu. Vajadzētu drīzāk pievērsties reāliem plusiem, reāliem ieguvumiem. Un tieši tāpēc struktūra fonda kopā ar mūsu izglītību, manuprāt, pareizā kombinācija. Šī Dārdēn. Eh, Elga, paldies, Dārdēn, kungs, lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, Sociālistu un demokrātu grupas eh, vārdā gribētu sacīt, ka mēs lielā mērā atbalstām domas un priekšlikumus, ko piemina un pauž referents Portas kungs. Un es domāju, ka priekšsēdētāji jūs ļoti labi izdarījāt kopsavilkumu eh, visām problēmām un konkrēti centrālai domai, kas ir paturēt vai nepaturēt šo instrumentu. Un es domāju, ka mēs varam konstatēt, ka šis instruments ir ar specifiku, lai atbalstītu e, individualizētu izglītību, ir noderīgs vēl jo vairāk, e, tāpēc, ka tas ir e, laika gaitā attīstījies, pārveidojies, uh, Un tagad mēs varam konstatēt to, ka tā panākumi ir aizvien pieauguši un var tikai paust nožēlu par to, ka ir nepieciešamība to izmantot uz vietām, bet mēs varam konstatēt un, manuprāt, šāda instrumenta noderīgums, un mēs to varam saukt, kā mēs to kā mēs to grupējam vai kopā ar, ar, ar soc, struktūra fondiem, sociāliem fondiem vai nē, un arī jāsaka, diemžēl vienmēr es tagad atse, gribu atsaukties uz jūsu medicīniskajām metaforām, bet medicīniskā aprūpa vajadzīga ir vienmēr neatkarīgi no tā, kurā līmenī tā tiek sniegta. Un arī e, šim fondam ir savas noderīgums, un tas ir jāpatur. Vai tas ir perfekts, nē, perfekts tas nav, un pieredze parāda to, ka tas ir jāuzlabo, jāslīpē, un e, runājot par piekļūšanu tam, tas ir jādara vieglāk pieejams, un tīpaši tajos reģionos, e, kur uh, kuros ir vairāk MVU, vajadzētu domāt arī par lielāku piesāstu šeit. Un ir, protams, ka neatliekamās, neatliekamā medicīniskā palīdzība apliecina savu noderīgumu, tāpat arī mums ir jārunā par palīdzības sniegšanas tempu, jo, kā jau to norādīja referents no nodarbinātības komitejas, ir jāpātrina šī procedūra, ir jāpātrina ir arī labāk un vairāk jāiesaista sociālajie partneri. Tas ir ļoti svarīgs elements, ņemot vērā to, kāds ir raksturojums šim fondam un palīdzībai, kam ir jābūt individualizēta. Es domāju, ka visiem partneriem, kuri apzinās vajadzības uz vietas, kuri ikdienā saskaras ar um, uzņēmumu un strādājušo problēmām, tiem ir jābūt iesaistītajām pusēm maksimāli drīz, pat varbūt anticipētā veidā šajos krīzes laikos, un es domāju, ka šajā līmenī, pie, pieejamības līmenī, pātrināšanas eh, līmenī un sociālo partneru piesaistīšanas līmenī mums ir jādomā, un arī šajā virzienā mūsu grupa vēlētos eh, sagatavot kā, eh, savus grozījumus un E, piedalīties pārdomās kopīgi ar referentu. Lūk, to es gribēju sacīt e, priekšsēdētāji. Paldies, dārgais kolēģi, un nākošais runātājs Surjan kungs. Köszönöm, elnök úr! E, figyelve ezt a vitát, úgy érzem... Paldies, priekšsēdētāji! Klausoties šīs debatas, man ir tāda sajūta, ka mūsu komiteja tik tiešām apliecina to, ka mēs neesam eksperti tikai budžeta lietās, bet arī e, fondu un fondu izmantošanas lietā. Esmu gandarīts par šīm debatēm, jo tās ir ļoti bagātinošas. Taču tomēr ir atsevišķas domas, kuras es nevaru atbalstīt. Es nedomāju, ka pastāvētu risks, ka uh, uzņēmumi varētu piekļūt šiem fondiem. Nē, manuprāt, šeit nav tādu risku. Ne, nekādas. Neka, neviens cents netiks novirzīts uzņēmumiem, jo šie fondi e, izmanto uh, ar sociālās nodrošinātības dienestu e, palīdzību, sniedz atbalstu atbrīvotajiem no darba strādājošiem, taču ir jāuzdod jautājums, kādā veidā Eiropas Savienība ir jāpārvalda šī problēma, tāpēc, ka Ne jau Eiropas Savienībai ir jārisina no darba atbrīvošanas jautājumi, bet tas ir dalībvalstu pienākums. Tomēr ir Tiesa, ka tad, kad notiek kolektīvās atbrīvošanas no darba, šajos gadījumos finansējums ir jāpiešķir, lai varētu problēmas risināt. Un mums ir jākoncentrējas un jākoncentrē mūsu pūliņi uz tām jomām, kurās pasākumi Eiropas Savienības līmenī ir svarīgāki nekā dalībvalstu pasākumi. Un šajā gadījumā šim fondam nebūtu jāpastāv, taču mēs nevaram skatīt tikai šo aspektu. Un e, šajā pašā komitejā, pašā sākumā, tad, kad tika lemts par šī fonda izveidošanu, tika uzdots jautājums, vai tik tiešām mēs palīdzēsim dalībvalstīm ar ar miljonu vai 500 miljoniem eiro, lai varētu pārvaldīt šos, šo situāciju. Mēs kopīgi ar Somu kolīģi apmeklējām Somiju, kādu rūpnīcu, un mēs konstatējām mūsu apmeklējuma laikā, ka Eiropas globalizācijas fonds ir nepieciešams. Tomēr es gribētu arī runāt par budžeta jautājumiem šī fonda sakarā. Mēs esam aptuveni mūsu finanšu perspektīvas vidū. Šeit ir runa par aptuveni 500 miljonu eiro. Un kā mobilizēt šos 500 miljonus eiro? To var īstenot ar pārvedumu palīdzību, un mēs redzam no debatēm, ka mēs esam daudz vairāki uh, kuri saka, ka šis fonds ir jāturpina, tā ir pastāvēšanai, ir, ir jākļūt ilgadīgai, un tomēr mums ir jāmaina mūsu darba metodi. Kā mēs varētu atrast vietu finanšu perspektīvās? Kā mēs varam atrast eh, finansējumu mobilizēšanai? Tas ir uh, risināms jautājums. Es personiski gribētu paturēt šo finansējumu nākotnes finanšu perspektīvām, bet ne tādā veidā, kā tas pastāv šobrīd. Būtu jāmaina mūsu darba metode. Mēs dzirdējām par un pret, lai integrētu globalizācijas pielāgošanās fondu so, Eiropas sociālajā fondā. Bet, ja ir e, pārvadam pieprasījumi, tad mums atkal būs nepieciešamas budžeta korekcijas. Varbūt mēs e, atgūsim kādu vai izņemsim e, budžeta kādu posteni no pašreizējā budžeta, bet kā, kā mēs to varam īstenot? Mums ir tik tiešām jāpiemēro pašreizējā juridiskā bāze, un es ceru, ka mūsu komiteja vienmēr varēs atrast risinājumu tam, kā rast finansējumu, lai varētu mobilizēt nepieciešamās summas. Pārdomāsim kopā un mēģināsim paturēt jau esošās budžeta pozīcijas. Varbūt varētu mazliet eh, rēķināt atšķirīgi, ja mums būtu, ja mēs būtu pārdomājuši par šo jautājumu pirms dažām nedēļām, pirms eh, tika iesniegts grozījums numur 4, tad varētu tik tiešām būtu bijusi iespēja mobilizēt tos fondus, kuri netika mobilizēti iepriekšējo gadu gaitā. Tas varētu būt viens risinājums. Šobrīd tāds uh, gadījums ir katrā ziņā. Es gribētu personiski pateikties referentei, referentam, un es domāju, ka šo debašu gaitā ir dzimušas jaunas idejas, un mēs arī varēsim nākt klajā ar dažiem grozījumiem. Paldies, Ingeborg Greslē! Jā, paldies! Un tāpat kā kolēģis acīs vēlējos atgādināt uh, šī fonda mērķi fonda mēķis nu, sākotnēji tika domāts kā, kā naudiņa mm, tātad uzņēmējiem. Un sākumā budžetā šādas pozīcijas nebija. Un tagad mēs sākam dot naudu, kuras būtībā mums, mums rīcībā nav. Tā kā vajadzētu atcerēties, kāda bija šī fonda pirmsākumi. Un domājot par uh, budžetu, mm, kā tad tu labāk optimizēt, lai jāturprātā šis politiskais mērķis, jo, lai nepieļaut lielu kļūdu. Un, eh, ja mēs turpinām finansēt lietas, kuras mums nevajag, nu, tad mums nebūs eh, līdzekļu citiem fondiem, kur varbūt vajadzīgāk. Un es vēlos arī norādīt, ka mums jāuzmanās no tā, lai mēs neradītu nu, tādus nepareizus impulsus. Pasaules banka veids pētījumu, viņi veids tādu, tā kā, veido tādu tā kā rangu sarakstu mm, valstīs, kurām ir stimula uzņēmē darbība, un šajā rangā uh, Grieķija, piemēram, 109. vietā. Un arī citas uh, valsts, kas ir saņēmušas naudu no šī fonda, arī tur diezko labi viņam šajā rangā neklājās. Nu, tur, sacīsim, Nīderlanda ir 77. vietā, man liekas. Nu, katrā ziņā šis plāns neļauj radīt optimālus uh, apstākļus. Mums jārod līdzekļu veidi, kā sniegt stimulus uh, eh, patiesa uzņēmējdarbības attīstībai. Uh, Un, eh, un eh, nevajag eh, finansēt pasākums, kas nav spējīgi paši sev uzturēt. Lūk, tā kā mums ir jāuzmanās ar šo globalizācijas fondu. Merci. Dernier orateur. Paldies un pēdējais runātājs Barbara Matēja. Grazie, Presidente. Allora, anzitutto mi scuso per essere arrivata in ritardo e mi scuso. Jā, paldies. Um, izskanēja vairāk komentārus, atvainojos dažiem kolēģiem, kurus varbūt nevarēju uzklausīt, bet eh, ierados novēlošanos, bet nu, gan jau uzzināšu, ko viņi teica. Bet nu, tagad, ko es dzirdēju no kolēģiem par šo fondu, nu, taisnība, mm, pastāv zināmas bāžas, pastāv zināmi jautājumi par šī fonda darbību, un eh, nu, kolēģi pauda arī vairākus tādus konstruktīvus komentārus, idejas par šī fonda nākotni. Un man arī jā, jāatkarot tas, ko sacīja Roplēs kundze. Um, Jo šis fonds sākotnēji tika izveidots ar nedaudz citu nolūku. Tik bija tāda politiska ideja. Baroso kunga tāds kā rūpi bērns bija šis fonds, sacīsim. Nu, līdz kā labi tas viss tās, tās finanses te nezinu. Bet, nu, tagad mēs finansējam par šī fonda nozīmīgumu, par šī fonda nākotni. Un, lai gan šis fonds tika izveidots tikai politisku mēķu dēļ, nu, ir kļuvis, kā mēs dzirdējām no referenta, tomēr tāds diezgan nozīmīgs instruments. Uh, Un nu, tādēļ būtu jākoncentrējas uz to, ko vairāk kolēģi raksturoja kā kādu nu, no šī fonda pozitīvās iezīmes, lai tā saglabātu. Jo es arī uzskatu, ka nav jau tā, ka, ka šī, šī fondā būtu tikai mīnus, tas faktiski nav slikts instruments, un es atbalstu, ka tas būtu jāsaglabā. Vēlos uh, sveikt uh, referentu, jo, manuprāt, viņš ir sastādījis ļoti detalizētu, labu atzinumu, daudz informācijas, um, statistikas, skaitļu, tas viss sniedz tādu labu pārskatu par fondu darbību. Un um, viņa analīze par to, kā šis fonds izmantots pēdējos gados, tiešām ir teicama. Jo sevišķi interesanti paskatīties, kā fonds tika izmantots kopš 7. Uh, gada līdz pat 10. gadam. Viņš ir iezīmē kādas bijušas problēmas ar fonda līdzekļu izmantošanu. Nu, kāds tad būtu konstruktīvās idejas šī fonda darbības eh, uzlabošanai. Es arī mēģināju iedziļināties eh, referenta ieteikumos un vēlos vērst jūs uzmanību uz eh, vairākām būtiskām vietām šajā atzinumā. Piektais punkts šajā atzinumā, manuprāt, ir ļoti labs, proti procedūras jāpātrina, tam es viennozīmīgi piekrītu. Šīs procedūras, lai saņemtu atbalstu no fonda, ir par garu, tātad starp brīdi, kad tiek iesniegts pieteikums un kad reāli ienākās naudiņa. Šis periods ir jāsīsina. Un jau tad, kad tiek pieņems lēmums par kolektīvu atlaišanu, ir jau jādod iespējas ne šādi pieteikumies tikai pēc tam, ka šī, šī atlaišana notikusi. Tāpat atbalsta to, ka pieteikums var iesūtīt uh, pilsoņi da, savas valo, da, dalību valsts valodā un ka tālāk tas tad ir tulkots vai kā. Tāpat jāpalielina komisijas darbinieku skaits, kas uh, apstrādā šos pieteikumus, jo to pat labi ir par maz. Tāpat referents arī uh, piemin uh, to, ka ir nepieciešams um, un tad 15 dienu periods, kad tiek pieņems lēmums, tad līdz uh, izmaksas brīdim šīs 15 dienas būtu jābūt es, tam termiņam. Un, katrā ziņā tas būtu tā kā kārtībā šis termiņš, bet katrā ziņā pieteikuma apstāsts termiņš ir pārāk garš. Komisijai gan arī objektīvi iemesli, uh, Bet, nu, katrā ziņā tas, ka daži pieteikumi, kas iesūtīti pirms desmit mēnešiem, man apstrādāt, tas nav pieņemam. Tālāk sastais punkts šajā atzinumā. Te es arī atbalstu to, ko saka referents sastajā punktā. Jādod iespēju komisijai pieņemt uh, lēmumu, varbūt tādu uh, kompleksi par, par vairākiem pieteikumiem vienlaicīgi. Tur tādā tālāk atsimā punkts kā 11, uh, nu šeit uh, parlamentam un padomē kopā, kā budžeta iestādēm, vajadzētu saglabāt kontroli pār um, to, kā naudiņa tiek no fonda sadalīta. Tomēr, manuprāt, tā ir būtiska procedūra vieta, un tam es piekrītu. Tālāk, astotais punkts. Arī šeit uh, vairāk kolēģi sacīja, ka eh, ekonomiskās krīzes dēļ vajadzētu paaugstināt šī fonda darbību līdz 13. gadam. Nu, līdz ar to regulā jāmaina šis termiņš arī attiecīgi. Es nepiekrītu tam, ka būtu jāplien līdzfinansējums līdz 75% šis līdzfinansējums liekas, jo tas nozīmētu, ka no nu, šī plājas starp šo fondu un Eiropas sociālo fondu ir pārāk liela. Globalizācijas fonds līdz ar to būtu nepievilcīgāks, bet, manuprāt, šie fondi tomēr ir jāpatur atsevišķi. Sociālais fonds ir sociālais fonds, globalizācijas fonds ir, ir globalizācijas fonds, un tāpēc šis 75% līdzfinansējuma īpatsvars man nav pieņemams. Un tālāk vēl 9. punktā esmu gandrīt par to, kā referents savā atzinumā ir paredzējis iespēju, ka varbūt šis fonds varētu laiku kļūt par daļu no struktūra fondiem. Nu, šāda iespēja varbūt ir jāpatur prātām. Tad, kad pienāks attiecīgais brīdis, un tiešām būtu uh, Nu, jādomā par to, vai šis fonds nekļūst par, par pastāvīgu fondu, varbūt arī struktūra fondu ietvaros, bet, nu, katrā ziņā šī diskusija mums vēl stāv priekšā. Arī nākamreiz, kad spēdīsim par finan daudzgadu finanšu perspektīvām, nu, tad atkal varēsim atgriezties pie šī jautājuma. Tā kā laiks mums vēl ir. Bet runājot par šo atzinumu, 24. jūnijas ir galējais termiņš, līdz kuram iesniegt grozījumus. Tā kā tas, ko es eh, sacīju vēl būtu jāpārdomā. Tie, manuprāt, svarīgi argumenti, kuriem varbūt būtu jāatspogļojas atzinumā. Un arī tiem kolēģiem, kas pat, kas pat labā noskaņot skeptiski, vajadzētu vairāk izcelt šī fonda plusus. Un visbeidzot, kā nereiz vien esam atkārtojuši, ir ārkārtīgi svarīga šī fonda politiskā atpazīstamība. Itālijā gan jāsaka, ka šo fondu īpaši tās cilvēki nepazīst, citās valstīs varbūt šī popularitāte ir lielāka, bet citur varbūt to nepazīst vispār. Par to vajadzētu novērst. Ilās, šiem Barbarā. Dārgā Barbara, paldies tik tiešām, jā. E, gribētu, lai visām valstīm būtu runātāji ar jūsu kvalitāti. Un es tagad došu vārdu mūsu referentiem, lai viņi izdara secinājumus par uh, šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu, kurā mums bija gan e, kopīgas atziņas, gan arī domstarpības. Bet no manas puses divas pēdējās piezīmes. Pirmkārt, tā kā šī e, būs ļoti bagātīga mācība nākotnē, neatkarīgi no, no tā, kāda pozīciju mēs ieņemam. Jo mēs būsim izveidojuši e, intervences tehnikas un diagnozi, kas tika piemērota katram konkrētiem gadījumam, nu jau vairāki desmiti, mums parādīja, kādas ir iepriekšējās sistēmas nepilnības. Es atkal atgriezīšos pie salīdzinājuma starp neatliekamo un eh, plānveidu palīdzību. Un eh, arī kā jau kolēģi norādīja, ir ļoti daudz strādājošo, kuriem nav pietiekams izglītības, kuriem grūti pielāgoties jaunai, e, kuri nav saņēmuši profesionālo apmācību, kad viņi bija pietiekami jauni, kā arī e, daudz, kas tika, kas tika sacīts par sociālajām programmām, kas darbojas Eiropā e, pastāvīgi, un arī tas, ko mēs varējām gūt no globalizācijas fonda pieredzes. Otrais punkts, ko es gribēju uzsvērt, ir tas, ko Bārbara Matēra norādīja, un arī vairāk no jums, tā skaitā eh, Helga eh, trupo, eh, Trupele un pilnīgi dabiski referents. Vairāk arī citi runātāji, Lāšlo Sūrjans un citi sacīja, bet kāpēc Eiropas Savienība jauca šeit iekšā? Tik tiešām. Tā ir programma, kas ir paredzēta politiskai redzamībai. Tā ir politiska programma. Mēs eh, ieslēdzam projektors, lai paustu uh, Eiropas Savienības solidaritāti. Un uh, tad, kad ir iedzīvotāji, kuri cieš, tad uh, Um, ja jūs esat grūtībās, jums palīdz dalībvalsts, pašvaldība, bet Eiropas Savienība ir ar jums. Eiropas Savienība tā ir ģimene, kas vai nu saime, kas apliecina savu solidaritāti. Un grūtības, ar kurām mēs saskaramies, ir tādas, ka, lai paustu šo solidaritāti, ir, ir jābūt vismaz vienam no diviem nosacījumiem. Pirmais no tiem, vislabākais, lai būtu nauda, mums tās nav. Un otrais, otrais nosacījums - būt spējīgiem e, dāsni rīkoties ar citu naudu. Kas ir māksla, kas līdz galējībai ir attīstīta pie mūsu amerikāņu draugiem. It visur, kur ir Eiropas Savienība iegūta nauda, ierodas eh, kāds eh, Amerikas vadītājs, kurš ierodas un, un uzliek tur Amerikas karogu. Varat, eh, un pateicību saņem Savienotās valstis, varētu nosaukt vairākus piemērus pasaulē. Un mums pēc Lisabonas līguma ir iecelt karognesē, bet šie karognesē sēž savos Briseles birojos, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo punktu. Tā ir politiska programma. E, šī jēdziena vislabākajā izpratnē. Mēs pārdzīvojam šobrīd krīzi, brīdi, kas ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu pierādīt Eiropas solidaritātes izjūtu. Diemžēl mums nav nauda, un ja finanšu tirgi šaubās par mūsu spēju būt solidāriem, ja viena no dalībvalstīm nonāk ļoti smagās grūtībās, un mēs redzējām, kā tad, cik ilgu laiku vajadzēja, lai varētu atrast eh, risinājumu Grieķijas problēmai, tad tas ir tāpēc, ka mums nav uh, Eh, kopīga pietiekama liela budžeta, lai mēs būtu ticami. Katru reizi, kad ir kāds pārbaudījums, tad mums ir jāpierāda ka sava solidaritāte. Ja mūsu budžets būtu desmitreiz lielāks, tad, eh, tad šī problēma nebūtu tik asa, mēs ar to tik asa E, nesaskārtos. Un vidusposms pārs, pārskata e, e, laikā komisija nāks klāj ar priekšlikumiem, kas ir dalīti ar desmit un desmit reiz mazāki, bet līdz tam mums ir jāmēģina piekoriģēt procedūras tādas, kuras mēs skatām šobrīd, lai mēģinātu mēs varētu gūt vislielāko politisko labumu šī vārda vislabākajā uh, izpratnē, apzinoties, kādi ierobežojumi mums tiek uzliekti tālāk, referentu un referente. Varbūt šoreiz sāks Elizabete un referents noslēgts. Tā tad nodarbinātības komitejas referente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visu kolēģu uzstāšanos, un es gribētu atgriezties pie viena punkta, jā, tā ir neatliekamās palīdzības programma, jā, mums tā ir nepieciešama, un mums ir nepieciešama politiskā redzamība. Tā ir neatliekamās palīdzības programma, kā sacīja Tripels kundze, kas ir paredzēta, lai varētu attīstīt strādājošo nodarbināt spēju. Un tas ir iemesls, kāpēc tas ar to nenozīmē, ka mēs atsakāmies no Eiropas pamatpolitikām, kad ir izveidots, izveidot gan Lisabonas stratēģija, gan e, stratēģija 2020, bet lai varētu palīdzēt e, izglītības līmeni, apmācības līmeni, lai strādājošie varētu eh, validēt savu pieredzi, eh, profesionālās kvalifikācijas celšanu, un kas tad ir nepieciešams, eh, lai izkļūtu no krīzes, un kādas politikas jāveido. Šīs politikas ir jāvada, un tādējādi mums papildus Eh, pamatpolitikā mums ir nepieciešama šīs neatliekamās eh, palīdzības politikas. Un tieši izglītības un eh, apmācības jomā tas mums ir nepieciešams. Runājot par individualizāciju, jā, protams, es sapratu, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet runājot par uh, Eh, par apmācību, izglītību un eh, kvalifikācijas celšanu tieši individualizējot jautājumus, eh, risinājums var būt efektīvāks, un masveida politika šeit nebūtu piemērots. Tāpēc papildus politikām un programmām, kas ir gatavas valkāšanai, mums ir nepieciešami ļoti smalki izglītoti skroderi un piegriezēji, kas varētu uh, E, palīdziet mums risināt šīs e, konkrētā brīža grūtības. Tālāk runājot par tām bažām, kas e, varētu tikt cētas šur un tur. Es piedaru pie grupas, kas pēta visus dosjē kopš pašā globalizācijas pielāgošanas fonda sākuma. Un man ir uh, vēlreiz jāno, jādrošina viena un otra, ka tas darbs, kurš notiek šajā darba grupā, ir tik tiešām padziļināts un, kā jau to sacīja mūsu eh, priekšsēdētājs Lamasūrs, ļoti e, bagātinošs pieredzi ziņā. Un, ja šodien ar Migeli Portasu mēs piedāvājam attīstīt tālāk šo globalizācijas pielāgošanās fondu, tad tas ir gan pētot Eh, dosjē dažādos darba grupā, gan arī ņemot vērā to, kas notiek uz eh, konkrētajās vietās un ņemot vērā eh, tās sekas un secinājumus, ko mēs varam izdarīt. Un tieši tāpēc sociālo nodarbinātības lietu komitejā grozījumi tiek sagatavoti un mēs skatīsim, kā tad mēs gatavosim kompromisus. Tomēr ir ļoti daudz viendabīguma un vien, balsīguma par e, nodarbinātības lietu komitejas skatījumu šo jautājumu, un tas arī saskan ar referenta Mīgela Portasa priekšlikumu. Paldies, ka devāt iespēju man piedalīties jūsu debatēs šodien. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, dai kolēģi, paldies, ka bijāt kopā ar mums, un paldies par jūsu komentāriem. Tagad, referenta kungs, jūs noslēgsit debatas. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ko iesākumā, protams, vēlos um, pateikties kolēģiem, um, iesākumā arī Anna referentēja par šo ļoti nodrīgo ieskatu un arī sadarbība atzinuma izstrādes gaitā bija ļoti, ļoti konstruktīva un nodarbinātības komitejas nu, uh, līdzdalība arī bija ļoti efektīva. Nu, daudziem no viņas sacītiem es varu piekrist, jo mums ir um, bijusi ļoti laba sadarbība. Nodarbinātības eh, komiteja ir arī laba sadarbība un, un pieredze jautājumos, kas saistīta ar šī fonda darbību, tāpēc mēs to ieņēmām vērā. Lai gan, nu, protams, mēs eh, no savas puses vairāk skatījāmies uz šī fonda budžeta aspektiem, jo, nu, tam jau gal galā šī komiteja ir domāta, vai ne? Un priekšstādētā jūs arī no savas puses eh, komentāros pieskārties kādam ļoti būtiskam aspektam. Jūs norādījāt, ka sociālais uh, fonds nav domāts tam, uh, tiem pašiem mērķiem, respektīvi, kam ir domāts uh, globalizācijas pielāgošanās fonds. Nu, tieši tur jau ir tas suns aprakstā sacīt, tieši tur lietas būtība. Un tā diskusija, kas mums um, šodien šeit izvērsās par globalizācijas fondu. Un, protams, ir atšķirīgi no tās, kas mums būtu par 27 Eiropas sociālajiem fondiem. Tur, protams, ir daudz vairāk šīs kopējās pieredzes, bet eh, šie sociālai fondi vairāk strādā dalībvalstu līmenī. Un ir milzīgs atšķirības starp eh, to, kā šie sociālai fondi darbojas dažādās Eiropas valstīs. Tiešām šo atšķirību ir tik daudz, nu, ka šos fondus nu, nevar tā īsti apvienot un, un uh, ietilpināt tādā diskusijā, kas mums šodien bija par globalizācijas fondu. Un, nu, tieši akurāt šī iemesla dēļ es reaģētu uz to, ko jūs priekšsētājs sacījāt, savu komentāru kārtā vēlētos uzsvērt, ka šim fondam ir spēlējama savu lomu. Šis fonds ir noderīgs instruments un, eh, jā, eh, mēs eh, tātad vēlamies, ko uzlabot, tas vienmēr ir, ir, ir iespējams, bet, bet nu, nevajadzētu um, nocirst mežā vēl vienu derīgu koku, sacīsim. Ja mēs vēlamies šo globalizācijas fondu sadalīt 27 mazākos uh, daļbalsts projektos, uh, Nu, es nedomāju, ka līdz ar to valsts ir saņemt vairāk naudiņas vai, vai projektu īstenotā saņemt vairāk uh, naudas, bet um, mums rastos vēl tāda problēma, ka, ka um, bezdarbnieku dalību valstīs arī tiktu saņemt nu, atšķirīgu asistenci, sacīsim. Bet uh, globalizācijas fonds pat lāmēn tomēr nodrošina vairāk vai mazāk tādu līdztiesīgu attieksmi pret uh, dažādu valstu bezdarbniekiem. Uh, savā ziņā šo fondu varētu nosaukt tā kā garantijas, eh, tātad kvalitātes garantija, kvalitātes zīme, kas palīdz eh, bezdarbniekiem, nu noteikti raksturu bezdarbniekiem atgriezties darba tirgu. Nu, ne visiem varbūt, bet, eh, bet pārsvarā tiem, kas ir bijuši pakļauti masveida atlaišanai lielās kompānijās, tātad kompānijās, kas ir vai neizturējušas konkurenci, vai, vai kurām ir nācies atlaist šos darbiniekus eh, globālās krīzes vai citu apsvērumu dēļ, nu tad šie cilvēki var pretendēt uz atbalstu. Un šeit man nāk prātā tas, ko sacīja kolēģi Helga. Domājot par fonda saglabāšanu vai slēgšanu, pirmām kārtām jādomā par to, cik tad eh, izmaksā šīs te iespējas. Ja mēs eh, slēgtu šo fondu, tad katrā ziņā iespējas, iespēja bilants pilsoņiem būtu negatīva. Es piekrītu, ka šim fondam ir savu mīnus. Protams, reizēm tas nav strādājis, kā tam, tam jādarbojas, par to nav nekādu, nekādu šaubu, bet, eh, bet tieši, eh, kā es sacīju, ir, ir pozitīvs iezīmes, kas atšķir šo fondu no, no struktūrāliem fondiem. Un e, šeit e, arī arotbiedrībām, sacīsim, daudz lielāks iespējas sekot līdz tam, kā tiek izmantot līdzekļi, un tie netiek izmantoti ļaunprātīgi, nekā viņiem ir iespēja tāds skatīties, kā tiek izmantot sociālie fondi daudzgadēju finanšu programmu ietvaros dalību valstīs. Līdz ar to, nu, mūsu darba raugoties, e, līdzekļu ļaunprātīga vai nepareiz izmantošana šī fonda ietvaros ir daudz elastīgāk, daudz, daudz vienkāršāk īstenojumi nekā 27 Eiropas laibos sociālfonu gadījumos, un to arī Bakras kungs eh, patiesībā norādīja savos eh, komentāros. Un te nav runa par, par to, lai atņemtu kādam naudu, protams, ja nav tiek, tiek nepamatot izmantota, tā tiks eh, atmaksāta atpakaļ, bet te arī nav runa par, par naudu, kas uh, būtu daļa no mūsu budžeta. Tas ir atsevišķs fonds, un tas, šī nauda tiek izmantot vai pār. Uh, izmantota uh, tādēļ, ka tā nav bijusi tikus realizēta un apgūta citu budžeta ietvaros. Tā kā būtībā mēs šeit neko nezaudējam ar šī fonda darbību, ja neskaita to naudu, nu, kas uh, paslīdējas garām revīzijas uh, palātes um, vērīgiem skatieniem, ja vēlaties. Subsidiaritāte vēl viens svarīgs jautājums, ko uzsver kolēģis. Sociālās un nodarbinātības politikas saskaņošana dalība valstīs tā tiešām ir liela problēma, bet eh, nu, šis eh, fonds nav tāds eh, obligāts fonds, ne visām dalība valstīm ir tas jāizmanto. Ja dalība valsts vēlās, tās var to izmantot, tā kā tas tāds kā papildus fonds, bet tas. Um, katrā ziņā nekādā veidā neskar uh, dalībvalsts suverenitāti lem par savu sociālo nodarbinātības politiku. Pēc cik šīs fonds nav pēc rakstura obligāts. Un nav tā, ka šis fonds darbotos vienīgi tad, ja dalība valstis vēl, vēlētos to izmantot. Es vēl cikot, es neredzu šo subsidiāts problēmu šeit, tāpēc, ka tas nav pastāvīgs fonds un, un obligāts fonds. Uh, Šis fonds radīts īpašai situācijai un laiks viņā ir ierobežots. Tas ir svarīgākais jautājums, kas šeit jāaptur prātā, domājot par solidaritāti. Solidaritātes fonds patiesībā ir cita lieta, tas pat nav īsti kā fonds, nu, to pat kā fondu nevarētu saukt, tam ir cits mērķis, bet, nu, arī tā uzdevums un, protams, ir arī reakcija uz uh, krīzes situācijām. Un mēs jau nevaram precīzi noteikt, kad notiks nākamie plūdi, zemestrīce vai ugunsgrēks, un tāpēc šis solidaritātes fonds uh, ir domāts situācijām, nu, kad tas ir kārtējs tsunami, atgadās, nu, tad arī sociālajā šajā solidaritātes fondā atradīsies naudiņa, lai izmaksātu kompensācijas. Un šīs kolektīvās atlaišanas ir, nu, pielīdzinām problemātika, sacīsim, kā es sacīju, ieteikums, vismaz viens pieteikums nedēļā tiek saņemts šajā fondā. Un tas ir tāds, nu, tāds struktūrāla problēma Struktūrālais bezdarbs ir viena no lietām, ka mums jādarbojas, jāgatavojas, jāņem vērā, un um, šīs kolektīvās atlēšanas ir tieši, nu, kurā šīs te darba spēka pārstruktūrizācijas pazīme. Un es domāju, ka arī tad, kad ekonomiskā situācija Eiropā stabilizēsies un uzlabosies, uh, ka situācija radikāli šajā ziņā mainīsies. Ka šajā ziņā tas nav tāds ārkārtas fenomens, uh, šīs kolektīvās atlaišanas turpināsies, un tāpēc šī fonda darbība arī vajadzēja turpināt pēc tam, kad iztek fonda darbība. Bet Helgai taisnība, un tas bēdējais mans arguments, Helgai taisnība sakot, ka varbūt šo fondu varētu organizēt savādāk. Varbūt tajā varētu būt vairāk individuālu programmu. Nu, es katrā ziņā šajā komitejā esmu darbojies tikai vienu gadu, man varbūt nav tik uh, liels pieredzes kā citiem kolēģiem, kas šeit atrodas, nu jau, 10, 20 gadus, un kas zina, kā Eiropas budžets ir evolucionējis, sacīsim, attīstījies un kāds tiek, tiek veidots. Bet, eh, neskatoties uz to, arī es saprotu, ka pastāv eh, programmu koordinācijas eh, problēma. Šī problēma tiešām ir ļoti liela. Pagaidām dalība valsts pašas vairāk vai mazāk ir atkarīgs no tā, kā tās šīs programmas koordinē un kā tās saist savā starpā. Un šo programmu jālaši ir, ir nu, pārdaudz. Nav tā, ka tā būtu viena vai divas programmas, bet konkrētai dalību valstī ir jāžonglē ar veselu virkni problēmu. Un es nevēlētos, lai globalizācijas eh, fonds, eh, kurš ir domāts mūsu pilsoņu um, palīdzībai, kas nonākuši pēcstarp situācijā, tas tiktu sajauks ar mūsu izglītību, sacīsim, ja, ar kur citas programmas pavisam. Šī globalizācijas fonds tā kā savveida laboratorija, pasākuma laboratorija, kas domā specifisku scenāriju risināšanai. Nu, diemžēl šīs situācijas, manuprāt, pamazām kļūst par permanentu fenomenu Eiropas Savienībā, šīs kolektīvās atlaišanas, no nu, kurām tās nepazudīs. Lūk, un tieši tādēļ, manuprāt, šis fonds ir vajadzīgs. Nu, ko, paldies reiz par kolēģi, kolēģiem par diskusiju. Tiešām diskusija bija ļoti laba. Un man palika, patika arī Dārdos kunga um, Mm. tālēnā izteiksme. Viņš runāja par, par, par, par eh, medikamentiem, parastajiem un ārkārtas medikamentiem tā tālāk. Nu jā, šīs zāles tika izstrādātas, šie medikamenti tika izstrādāti kā, kā ārkārtas medikamenti. Struktūra fondi un, un mūža izglītība, un tie vairāk kā tā, tāda parastās zāles, ko, ko par, dakteris jums paraksta eh, ikdienā, lai gan, protams, tās arī vajadzīgas zāles. Bet, nu, es sacīju, ka jākopš 2013. gada, sākot ar 13. gadu, uh, mums nebūs bijis drosmes paredzēt šos līdzekļus eh, kā atsevišķu pozīciju Eiropas Savienības budžetā, nu tad šādā gadījumā, manuprāt, eh, mūsu eh, kontrola pār šī, šī fonda budžeta būs aizvien sarežģītāka. Mūsu pilsēm būs pasaudējuši vērtīgas zāles, tā sacīt. Un arī tie, kas vēlēsies sekot līdz tam, kā tad nauda ir izmantota um, šiem, šiem līdzekļiem būs grūtāk. Tātad, ja mēs eh, ne, nevēlamies, lai šis fonds beidz savu darbību, tad vajadzētu iekļaut pastāvīgā budžetā, kā pastāvīga budžeta pozīcija, jo pat labam eh, šī situācija ir diezgan sarežģīta, apiņķerēta, nedomā, ka tas nāk mums par labu, un šī ilgtermiņā tas nav īpaši eh, labs risinājums labai budžeta praksē. Nu jā, puķēts ir šis fonds ļoti radošs, varbūt, ka pat šajā aspektā nedaudz pārāk radošs. Jā, un du raportēri, ja tu li participants. Paldies referentam un visiem dalībniekiem. Manuprāt, tā bija ļoti bagātinoša viedokļa apmaiņa. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. 4. jūnijas līdz 18. un šajā dienā nodarbinātības komiteja pieņem savu E, ziņojumu atzinumam, un 13. un 14. jūlijā mēs pieņemsim e, ziņojumu projektu pēc tam, kad tiks e, salikti kopā kompromisa grozījumi balsojums plenārsēdē 1. septembra sesijā. Paldies, mēs eh, aiz, izmantojām mazliet mūsu laiku, bet es domāju, debats bija tā vērtas. Mums būtu jāpātrina mūsu darbs, un mēs tagad esam vēl aizvien pie 2011. gada budžeta ar desmito darba kārtības punktu, un kolēģis Ivajo Kalvins eh, mums prezentē savu ziņojumu par Eiropas Savienības garantiju piešķiršanu Eiropas investīciju bankai dodu jums vārdu, Kalvin kungs. Cienījamie kolēģi, mums ir jāpaveic darbs, kas ir paredzēts, sekojot Eiropas tiesas nolēmumam, un tas attiec uz Eiropas investīciju banku aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības robežām, atskaitot tā kā, kā reģionu. Uh, kur Eiropas Investīcija banka darbojas saskaņā ar Kotonu nolīgumu. Un eh, faktiski šeit mums ir jāizskatās divi, kom, jāizskat divi komisijas dokumenti, viens ir ziņojums un otrs ir lēmuma projekts. Un vēlāk mēs arī gribētu dot vārdu Kazanīkungam, kas pārstāv komisiju, Kas varētu mūs apgaismot par šo dokumentu attīstību? Pamatā nedrīkst aizmirst, to, ka šie dokumenti tiek izmantoti nu, noteiktos procesos, bija tā tad, nu, tāda viedo speciālistu grupa, kas ļoti dziļi analizēja EIB darbību ārpus Eiropas Savienības robežām, un tur nāca viņa klājā ar ļoti interesantām idejām. Es domāju, ka parlamentam ir vērts tās apspriest sīkāk. Un tālāk e, otrs dokuments nāca no ārējiem neatkarīgiem konsultantiem. Tika noteikta virkne problēmas, problēma runājot par EIB darbību. Šajā <clears throat> darbības e, sfērā. Tik izdarīti arī atklājumi par to, ka pastāv zinām nekonsekvences starp EIB aktivitāti aktivitātēm un Eiropas Savienības politikām. Jo gal galā IB e ir Eiropas Savienības banka, taču reizē mums rodas iespējas, ka Eiropas Savienība pilnā mērā neizmanto visus tos instrumentus, mm, kas ir tās rīcībā, lai realizētu savu politiku dažādos reģionos. Nākošā problēma, kas izkristalizējās šī pārskata laikā, bija NVO pārstāvju redzamība. Šeit runa bija par eh, tātad attīstības mērķiem un eh, par to, ka EIB lielā mērā darbojas kā attīstības banka. Faktiski tā jau tika izveidot kā investīcija banka. Un tieši tādēļ tika sagaidīts, ka EIB arī pildīs visu attīstības institūcijas kritērijus, bet jāsaka, ka uh, tas bija viens no bāžu aspektiem, ko pauda daudzas interesētās puses, un viens no jautājumiem, kas ir jārisina. Tālāk bija jautājums arī par dažādu instrumentu izmantošanu dažādos reģionos. Un proti, arī šeit nepastāv īpaši konsekvences starp instrumentiem un politikām. Pastāv arī problēma, kas ir saistīta ar pieeju EIB fondiem Tad, kad EIB sāka darboties ārpus eh, Eiropas Savienības, tā faktiski bija aicināta popularizēt Eiropas investīcijas, un līdz ar to tai vajadzēja izvērst savu darbību šajā virzienā mm, iespējams saskatīt, kā reizēm finansējums, ko izmanto IB, e nespēja reaģēt uz attīstības eh, problēmu attiecīgajā reģionā jo mēs nedrīkstam aizmirst tos, ka at, to, ka jaunatīstības valstīm, valstīs EIB ir aicināta veicināt Eiropas investīcijas. Tālāk līdzsvars eh, starp eh, tīri eh, bankas aktivitātēm un interesēm un politiskām interesēm. Uh, of, uh, jo pastāv virkne ierobežojumi, tomēr EIB ir banka. Vispirmām kārtām. Un uh, ar visām no tā izrietošajām sēkām attiecīgi. Runājot vēl par citām problēmām. Sadarbības starp EIB un starptautiskajām finanšu institūcijām uh, ieskaitot Pasaules banku, Starptautisko valūtas fondu, mēģinot radīt sinerģijas, izmantojot Eiropas Savienības grantus lai kompensētu zaudējumus, ko ir cietusi EIB. Lūk, tie tātad galvenie jautājumi, kas ir pacēlušies pēdējos mēnešos, kad šis vidusposma pārskats notika, un šobrīd mums ir komisijas priekšlikums, un es gribētu teikt, ka lielā mērā tas aptver svarīgākos aspektus un atbild uz šiem svarīgākiem jautājumiem. Eiropas komisijas priekšlikums ir paplašināt un pagarināt EIB mandātu līdz 2015. gadam un piešķirtām dažas eh, papildus mm, funkcijas. Tas varētu atrisināt dažas no šīm te minētajām problēmām. Un kā es jau teicu, tā tad EIB mandāts tiks pagarināts lai varētu uh, izmantot 2,5 miljārdus uh, eiro, kas pašlaik ir rezervē, taču ne lai tos sadalītu saskaņā reģionos noteiktiem griestiem, bet izmantot šos 2 miljārdus, lai izveidotu instrumentu instrumentu un tādu, kas ļautu aizdot līdzekļus dažādu ar klimatu pārmaiņām saistītu programmu, programmu realizēšanai. Tā kā šobrīd EIB tā diezgan pieticīgi darbojas e, šajā sfērā, tikai 2 miljoni eiro ir veltīti e, tam līdzīgiem pasākumiem, kas saistīti ar klimatu pārmaiņām. Tā kā, kā jūs zinat, Eiropas politika ir vēsta uz mūsu līdzdalības paplašināšanu šajā mm, darbības jomā. Tālāk ir svarīgi labāk koordinēt Eiropas eh, politiku un EIB politiku. Ieskaitot eh, augsta līmeņa kross reģionālo mērķu noteikšanu un arī radīt lielāku elastību reģionālajā līmenī veidojot eh, katram reģionam attiecīgas vadlīnijas. Eh, ir virkne jaunu valstu, eh, kas ir ietvērta EIB aktivitātēs, tātad valstis, kurām ir atpi, nodrošināta piekļuve EIB līdzekļiem, un tas atkal ir saistīts ar EIB kapacitātes uzlabošanu, lai tā spētu darboties kā attīstības institūcija. Lūk, nu, tas ir eh, komisijas ziņojumā ietverts. Es domāju, viņi risina eh, šīs te galvenās problēmas. Protams, ka mēs varam runāt par to, vai eh, šie pasākumi pietiekoši tālajoši. Un es domāju, ka daudzas problēmas nevar atrisināt līdz 2013. gadam dažas var, bet ir jāņem vērā fakts, ka kā EIB attīst savu darbību ārpus Eiropas Savienības citos pasaules reģionos. Un ir virkni jautājumi, protams, kas tiks eh, apspriesti pietiekami aktīvi šeit parlamentā. Un, protams, virzību uz attīstības mērķiem būs viens no jautājumiem, kas tiks skatīts visvairāk, īpaši jau attīstības komitejas kolēģi par to iestāsies. Un eh, viņi eh, arī ir veikuši analīzi par EIB darbību un arī komisijas eh, priekšlikums eh, par Meitas uzņēmumu veidošanu vai nodaļas veidošanu, nu, eh, tas droši vien nenotiks tuvākajos gados, bet acīm redzot, tam būtu jāgatavojas, un tas būs jautājums, kas ir jāanalizē nākotnē, un tas ir jautājums, kur vērts apskatīt. Bet, protams, ka ir jādomā par um, šādas um, jaunas iestādes veidošanas izmaksām. Tālāk, Kamersīla kunga ziņojumā ir minēta vēl virkne jautājumu, un šeit ir runa par tā saucamo sapludināšanas mehānismu, kas rada sinerģijas starp Eiropas Savienības uh, grāntiem un tiem pasākumiem, ko veids un finansē un atbalsta IB. Tur ir minēti piemēri atsevišķos reģionos, izmantojot dažus no šiem instrumentiem, taču šeit vēl ļoti daudz ir darāmā, lai izveidotu tādu stabilu stādājošu mehānismu dažādu tipa fondu izmantošanai. Tālāk ir jautājums par sadalb, sadarbību ar citām starptautiskām finanšu institūcijām. Un šeit ir priekšlikums veidot tādu platformu, kur dažādas institūcijas var apvienoties, palīdzot projektu finansēšanā. Un tā, man liekas, atkal ir ļoti laba ideja. Un tad, kad mēs sākam runāt par detaļām, protams, ka ir daudz vēl neatbildēti jautājumi. Tā kā ir jāpēt tālāk. Uh, kā to veidot, un mēs par to runājam ar EIB, bet tas prasa arī tālāku analīzi. Tālāk koordinācija ar Eiropas Savienības politikām. Es domāju, ka tam ir jābūt vienam no uh, visvairāk atspoguļotajiem jautājumiem vidusposma pārskatā, jo no statistikas datiem mēs redzam, ka EIB dažos reģionos darbojas ļoti veiksmīgi, piemēram, pirms iestāšanās valstīs uh, arī Āzijā, bet, Krievi, bet kā piemēram, Nesevičs veiksmīgi darbojas Krievijā un citos, citās austrumkaimiņu valstīs. Un tad, kad mēs runājam par eh, mērķiem, Eiropas, kur Eiropas Savienība izvirsa dažādos, dažādos reģionos, piemēram, ekonomika konverģence pirms iestāšanās valstīs, uh, tā klimata pārmaiņas, transporta un infrastruktūras jautājuma austrumu kaimiņu valstīs. Šeit mēs vēlētos redzēt lielāku konsekvenci starp to, ko dara EIB un Eiropas Savienības politikām. Nu, tā tad ir tā tad vesela virkne dažādu ideju, kuras parlamentā vajadzētu apspriest. Un Kobu News izdevumā jums ir tātad šis ziņojums. Septembrī mums tas ir jāapspriež, mums ir nepieciešama arī atzinumi no piecām citām komitejām. Un oktobrī jācenšas plenāra sēdē nobalsot par šo ziņojumu. Ja nu būs kāds ļoti liels nesaskaņas ar pārdomi, tad ir otrā samierināšanās procedūra. Uh, nākamā gada sākumā, bet ja mēs nepieņemsim šo uh, vidusposmu ziņojumu līdz nākamā gada vidum, tas nozīmēs, ka EIB vispār nespēs turpināt darbu ārpus Eiropas Savienības. Tā kā mums nevajadzētu mm, šo te procedūru pārāk ievilkt darba kalendārs ar tādu diezgan pamatīgu piepūli mums tomēr ļauj pabeigt šo procesu līdz gada beigām. Dārgais kolēģi, paldies par ļoti skaidro un visaptvarošo izklāstu. Un es uh, aicinu tu, tagad neturpināt debats par šo jautājumu, tāpēc, ka mums ir mazliet, es eh, atracināta darba kārtība, bet mums eh, pirmā viedokļa apmaiņa bija jau Gancu kunga klātbūt nekad eh, tikā budžeta komitejā prezentēts eh, pirmais ziņojums, kas pēc tam bija jāiesniedz komisijai un eh, Eiropas investīcija bankas eh, vadībai. No otras puses, kā jau to sacīja referents, mūsu komitejas divas konkrēti ārlietu un attīstības komiteja būtu vēlējušās sadarboties ar mums, balstoties uz 50., 51., 2. un 3. panta pamatiem un risinājumu, ko mēs eh, veidojam ar referentu. Un tā kā mēs esam komiteja pēc būtības, tādējādi mēs gribētu cieši saistīt eh, ārlietu komitejas eh, referentu, attīstības komiteju referentu, balstoties uz to kalendāru, kāds mums ir, un tūlīt to atgādināšu, septembrī mums ir jāskata ziņojums budžeta komitejā, kamēr atzinuma komitejas skata savus atzinumus savās komitejās, pieņemot ziņojumu 9. novembrī un ideāli balsojums plenārsēdē novembrī vai decembrī. Un es domāju, ka mēs visi vēlētos, lai lēmums varētu tikt pieņemts līdz gada beigām, jo šis jautājums ir labi izskatīts un nav nekādu iemeslu, lai lai kavētu šos Eiropas investīciju bankas statūtu korekcijas. Paldies, Kalfin kungs, un es tagad aicinu pāriet pie 2010. gada budžeta. Mums ir vairāki punkti, kas, kurus arī mēs varēsim izskatīt samērā drīz 11. punkts budžeta korekcijas numur 2. Referents nav klāts. Un, bet temats nav sarežģīts, mēs to varam skatīt ātri, tie ir papildu uh, līdzekļi un pārcākumu kopievras reģionu un ekonomikas sociālo lietu komiteja un padome nespēja vienoties uh, par to, kas uz tiem attiec, kamēr padome nav netiek uz priekšu, mēs to nevaram darīt, un tāpēc mēs varam uzreiz iet pie 12. punkta. 12. punkts ir uh, E, par šo jautājumu izteiksies Laslo Surjans. Tas ir e, korekcijas budžetā numur 3 un e, jautājums attiecas uz papildu pasākumiem banānu nozarē Surjankungs. Paldies! Kas attiecas uz lietas būtību, nu man nostāja nav mainījusies. Cik es zinu, Tātad būs trialoga sanāksme par šo jautājumu. Un tad nu skatīsimies, kāda būs eh, padomas nostāja. Pagaidām es to nezinu. Es nezinu, vai viņi ir kādu lēmumu pieņēmuši vai nē, kādu galēju lēmumu. Nu, runāja, ka sākotnējā Padomas nostāja bija ne, ne, un vēlreiz ne, nekādas eh, palīdzības no elastības eh, fleksibilitātes instrumenta. Nu, komisijas nostāja bija tāda nedaudz mērenāka, netik kategoriska. Nu, faktiski pat ņemot vērā. Uh, to, cik tad, eh, kāds ir šis elastīguma instruments, eh, um, eh, komisijas nostāv diezgan pielaidīgi. Mūsuprāt, šis jautājums tiešām attiec uz kompensācijas instrumentu, kas neietilp sākotnējā desmitā gada budžetā. Tas varēja būt, bet nav. Jo tas, tas nav, un nu, tad, tad, tad tas ir tās jaunas nodevs, un jaunas nodevs ietilp elastības instrumentā. Lūk tā. Tā kā tādējādi, mūsuprāt, um, šīs abas nostājas ir pārāk. Um, neelastīgas. Tātad padomu saka nē, un, un, un mūsu savukārt no tā arī neadekvāti 100%. Nu, tad nepieciešams samērināšanās, protams, kāds izlīgums. Nu, tad nu skatīsimies, ko tad komisija piedāvās. Nu, ja būs iespējams, tad es arī esmu gatavs būt uh, elastīgi noskaņots, bet nu, tad, kā to arī pieprasa šis elastīguma kompensācijas instruments, jā. Ja? Jo, nu, manuprāt, ir mūsu morāls pienākums uh, būtu. Uh, Eiropai, neskatoties uz tās nesenajām grūtībām, būtu jāuzņemās atbildība. Atbildība to valstu priekšā, kas atrodas ļoti bēdīgā situācijā. Jo sevišķi tādi, jā, mēs arī, nu, daļēji varam uzņemties vainu par eh, šīm grūtībām, ar kurām tām jāsaskarās. Tā kā, mūsuprāt, mūsu mums tiešām ir morāls pienākums tām palīdzēt. Es neesmu pret šīm valstīm un pret palīdzību, bet no otras puses nu, protams, ir nepieciešama arī disciplīna budžeta jautājumos. Mums ir nepieciešama adekvāta diskusija. Pirms kāds Eiropas saimnības vārdā sāk sarunas par šīm lietām un, un kaut ko sola šīm valstīm bez uh, adekvātas autorizācijas no, no budžeta iestādēm Eiropas Savienībā. Tā kā es saprotu pazīmes padoms nostāju, bet uh, nav Nedrīkst pieļaut to, ka šīs lietas notiek pret uh, uh, parlamenta interesēm arī. Zin. Tā, nu, tā nav vienlīdzīga attieksme, sacīsim, tā nav adekvāta abu budžeta iestāžu funkciju sadali. Un ja mēs izrādīsim vājumu pazīmes, tad, uh, jā, mēs var, varam sacīt, ka mēs esam bijuši dāsni pret banānu ražotāju valstīm attiecīgām, tas, protams, ir jauki, bet, ja mēs pieļaujam, ka padomēm turpina šādu uzvedību, šādu nostāju, nu tad eh, parlaments vairs nevarēs apgalvot, ka arī mēs esam eh, budžeta apstiprināšanas iestādi. Tā kā šeit nav runa par prestižu jautājumu, par cīņu par prestižu, bet ir runa par adekvātu funkciju sadalījumu. Un es eh, ceru, ka šī samierināšanās procedūra būs sekmīga. Nu, ja nē, tad es domāju, ka komisija tad pēc tam vēl nāk klāja ar jaunu priekšlikumu un skatīsimies, kā tas attīstīsies. Nu, kādas es ļoti ceru, ka komisija jau tagad nu, trialogu gaitā nāks klājā ar jaunu uzlabotu priekšlikumu. Un tad tiešām, nu, skatīsimies, vai šis priekšlikums mums ir pieņemams vai nē. Nu, lūk, Tik tā no manas puses, es nedomāju, ka šodien mums būtu nepieciešams to ilgāk apspriest šo jautājumu. Jā, merci, monsieur le rapporteur. Uh, Raimer... Eh, paldies, eh, referents vai Remers Beigvēls, ko piebilst. Ne tādā, ka politiskais jautājums. Mums jau bija divas viedokļa apmaiņas par šo svarīgo tēmatu. Politiskais jautājums ir mūsu priekšā tāds, vai mēs būsim gatavi ņemot vērā šo. Uh, atšķirīgo parlamentu un padomu sākotnējo pozīciju, e, vai padarīt šo jautājumu e, par sadursmes priekšmetu padomēm parlamentam, un lai e, attiecīgās valstis kļūtu par ķīlniekiem. Es domāju, ka jau budžeta komitejas viedoklis šeit būtu drīzāk negatīvs. Mēs apzināmies, ka saistībā ar šīm valstīm ir politiski praktiski neiespējami kavēties un iegūt laiku nepalīdzētu nevienam, ne mūsu jautājumam, ne, ne attiecīgiem valstīm. Mehānisms ir tāds, ka pat ja būtu īpaši plaukstoša situācija banāntirgūs, tas nesakārtotu mūsu problēmas un mums būtu jādomā par budžeta palīdzību, lai kompensētu to faktu, ka attiecīgās valstis saskaņā ar uh, eh, PTO lēmumiem ir, ties, viņām, tam ir tiesības uz budžeta kompensācijām. Un nākamais etaps ir trilogs, un ir pilnīgi dabiski jāgaida, ka vai nu trilogā vai vēlākās sarunās e, kāds starp risinājums, starp abiem galējiem risinājumiem tiks pieņemts, un tam nevajadzētu būt pārāk tālu no komisijas sākotnējā priekšlikumā. Un tādējādi mēs esam pabeiguši 12. un 13. punktu, vēl aizvien 2010. gada budžetā mēs atkal dodam vārdu vicepriekšsēdētājam Kārfinam, par e, grozījumus regulā 1905 aktā, tas arī attiec uz banāniem. Līdz ar to tad jums nav nekā jauna piebilstā par banāni, banāniem. Ļoti labi. Eh, banāns tad ir notīrīts, tas tikai jānoēd tālāk. Juta izteiksies par aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai jutā. Jā, ja, Jā, paldies! Nu, patiesībā jau iepriekšējā sanāksmē mēs eh, diezgan ilgi runājām par šo jautājumu, un eh, man ir vairāk jautājumu komisijai bija, ja? Nu, jāsaka, ka nepietiekam daudz eh, atbildes saņēmām, bet patam laikam Man bija vēl vairākas sanāksmes ar atbilstošiem kolēģiem no komisijas un tāpat arī no Libe komitejas. Un jāsaka, ka iznākums tagad, eh, nu, joprojām ir mans eh, priešlikums tam, ka jāstrādā atzinums eh, viena komitejā. Nu, kā es to sacītu atsevi, nu, kā, nu, nevarētu teikt tā, bet drīzāk būtu jāsāk tā, ka mēs esam apņēmušies iesniegt grozījumus, kas atbilst mūsu funkcijām, mūsu uzdevumiem, un tādēļ, lai gan šādu grozījumu nav mazums, ja, šādi diezgan daudz pieteikumu esam saņēmusi, es domāju, ka 20, 24 šādu priekšlikumu laikam, ja, bet es esmu aprobežojies tiešām tikai ar budžeta aspektiem, kas attiecas uz šīs informāciju tehnoloģijas aģentūras budžeta darbības aspektiem. Uh, Netik daudz par, par, par citām kritiskām lietām, lietām. mēs jau esam budžeta kontrolas iestādi gal galā. Nu, katrā ziņā ne, negluži tā kā budžeta kontrolas komitejas eh, vadītājs, kas tā iesniedzis eh, priekšlikums eh, kopumā vispār par tiesisko pamatu šajā informācija te, tehnoloģija aģentūra, viņš vēlas to mainīt. Uh, un ja tur visādi, visāds pārdomas. Es nedomāju, ka tas mūsu uzdevums, mums uh, nav par to jārunā. Es domāju, ka nu, vairāk šīs aģentūras aspektu būtu tiešām ir principāli jāmaina, bet katrā ziņā, ja tā, tad mums jārunā ar kolēģiem no, no eh, Inta komitejas, lai viņi to atbalstītu. Viņi, tas ir viņu uzdevums. Jo tieši šajā komitejā, ko Eļu kundze ir referente, un viņi ir ļoti labprāt sadarbojas ar mums, un ja kāds no mums, nu, kāda mums ir labas idejas, sacīsim, tad es nešaubos, ka viņi tās varētu atspūgļot arī savā ziņojuma projektā, bet eh, es, kā es sacīju, tātad esmu pieskārsies tā normām, kas ir mums kā budžeta komitejai, un eh, mēģinās tās vispārināt nedaudz. Un tā 24 grozījuma pieteikumi ir piektajā lapusē jums ir šis saraksts arī. Tur ir tātad runa par to, mm, kas ir iesniegts, es tagad visu nelasīšu, ja? bet um, visu svarīgāko par šo aģentūru mēs esam izrunājuši, jautājumi paliek atvērti, bet nu, šie jautājumi paliek eh, tādā vispārīgā līmenī, šā kārtā. Iespējams, ka šobrīd eh, komisija arī tā īsti uz šiem jautājumiem tā izsmeļoši nespēja atbildēt. Nu, proti, ir jautājumi, kas mums ir no sākta gala bijuši, ja runa par to, ka no operatīviem līdzekļiem tiek sēgti administratīvie izdevumi, administratīvie darbi, sacīsim. Jo tā tas sakurā šajā gadījumā arī ir. Nu, nezinu, vai tā būtu jābūt, bet uh, arī tā kā komisija mums ir ierosinājusi šo visu šo lietu, šī aģentūra. Nu, it kā iekļaujas šajā programmēšanā un bet attiecībā uz uh, budžetu, um, nu, te faktiski tiek, tiek gatavots uh, atsevišķs budžets šai aģentūrai, tā kā, tā kā izskatās. Izskatās, ka finansiālā viedokļa nav problēma. Šāda aģentūra vismaz līdz 13 gadiem tur, tur tā iekļaujās viņa budžetā un tā. Nu, tādēļ es uzskatu, ka mums, uh, ja, tad ārlietu komiteja piekrīt, proti ka viņi piekrīt šādas uh, aģentūras izveidē, jo pagaidām simtprocentīgi skaidrs vēl nav, bet ja viņi piekrīt šādas aģentūras izveidošanu, nu, nu, tad es domāju, ka arī mēs ar savu atzinumu arī varam dot pienesumu tam, lai šie budžeta aspekti varbūt tiktu vēlreiz izsvērt, ņemt vērā un pārstrādāt varbūt. Lūk, tā kā šobrīd, manuprāt, nu, balstot, protams, mēs nebalsosim par šo lietu, ziņu biļetenā mēs esam paziņojuši arī, ka galējais termiņš piena, tad, tad ir 24. jūnijas līdz 12. Tātad, lai iesniegtu grozījumus, un tad 3. Jū, jūnijā mēs par to balsosim. Un es pieņemu, ka, nu, septembrī droši vien šajā komiteja, iekšlai komitejā arī tiks lēmts par mūsu atzinumu. Paldies! Merci, Jutā. Je crois que M. Kolino demandē la... Jā, šķiet, Kolino kungs gribēja izteikties. Paldies, priekšsēdētāģis. Es gribēju izmantot iespēju, lai pasvītrotu mūsu referents eh, augstu kvalitatīvo darbu uzteikt un arī gribētu sacīt, kā jau mēs zinām, aģentūra uh, Eh, ilgtermiņā strādās ar Schengens informācijas sistēmu, SIS-2, VIS un Eurodac. Un ir nepieciešams nodrošināt darbību 24 stundas diennaktī, un jāpasvītro ir tas, ka jāpiemēro proporcionalitātes principi. Aģentūrai ir jānodrošina datu apmaiņas efektivitāte un atbildība par misijām savukārt gulstas uz dalību valstu pleciem. Aģentūrai ir šīs trīs sistēmas jāpārvalda, lai E, veidotu mērogu ekonomiku un kritisko masu, lai mēs varētu pārvaldīt šos resursus. Aģentūra, kas tiks izveidot 2011. gadā, darbību sāks 2012. gadā pēc komisijas priekšlikuma un, kā jau sacīja referente, nedrīkst ietekmēt 2007.13. gada finanšu schēmu. Citiem vārdiem runājot, saskaņā ar komisijas piedāvātiem skaitļu 103 miljonu eiro būs nepieciešama, lai varētu aģentūra darboties, un tie būs nepieciešami sākot ar šogad līdz 2013. gadam, un tas pilnīga atbilst eh, plānotajam, bet šiem izdevumiem ir jādod iespēja nodrošināt eh, citus finansējums, kas būs nepieciešama programmu darbībai. Un mūsu priekšlikums nav tā pārāk tāls no Haugas kundas piedāvātā, kas piedāvā atzinumu projektu eh, pilnībā detalizētu, sakārtotu, taču mēs apzināmies to, ka. Kā mūsu budžeta komitejas pienākums nav apspriest aģentūras darbību, ne arī e, šīs aģentūras misiju saturu. Tomēr mēs nevaram nepieminēt to, ka komisijas izvērtējumam ir jābūt detalizētākam attiecībā uz jaunu aģentūru veidošanu, salīdzinot ar citām pieejamām iespējām. Piemēram, lai komisija turpinātu pārvaldīt visas trīs programmas, tāpat arī ir jāņem vērā vērtējumi un aplēses, kas vairāk kārt ir teikuši, ir, e, ir, e, e, ir veikti par šiem jautājumiem. Un papildus eh, kritiskai, eh, kritiskās masveidošanai un atsevišķu struktūru atbalstam, kas ir ļoti nozīmīgi dažādām darbībām, komisija būtu varējusi integrēt zināmu skaitu precīzu datu savā priekšlikumā attiecībā uz izmaksu peļņas eh, analīzi, kā arī attiecībā uz mītnes vietas izvēli un mēs gribētu sacīt, ka iz, mītne, ne, svieta nevar tikt izvēlēta balstoties uz nepilnīgu analīzi. Un ir jāzina šajā sakarā eh, veikt pilnīgu analīzi. Anna Jensen. Thank you, Chairman. Uh, well... Paldies! Tie man ir īpaši kā piesveic eh, pēdējais eh, mana kolēģa sacītais teikums. Tiešām es arī uzskatu, ka, nu, nemaz nenāk pa skādi uzlikt likt lielāku uzsvaru uz to, ka mums būtu nepieciešami, nu, ļoti saprātīgi um, izsvērt visus apstākļus, pirms mēs izvēlamies mītnes um, ehm, valsti. Jā, es zinu, ka padomi, padomas rokās ir šis lēmums, un viņa dara kā vēlās. Uh, bet eh, aģentūras eh, mūžam ir būtiski, lai tiktu izslēgta tāda mītnes eh, pilsēta, kur būtu laba transporta infrastruktūra un tā tālāk. Un tas, ko jūtas acīm, manuprāt, arī precīzi atspūgļo tās bažas, kas mums arī bijušas kāda gaitā pašu aģentūru. Tā kā es atbalstu jūtas izvērtos. Uh, grozījumus un piekrītu, ka mums jāpaliek pie budžeta apsvērumiem, grozījumiem, kas skar budžeta jautājumus un nebūtu jāpieskarās fundamentāliem jautājumiem tādiem, kā būtu vai nebūtu aģentūrā vispār. Alvaro kungs nav mūsu vidū šodien, bet zinu, ka viņam ļoti interesē šis jautājums, un viņš ir arī Lība komitejas loceklis. Un, manuprāt, arī viņš ir ļoti interesēts mītnes zemes izvēles jautājumā, lai tās tiktu izvēlētas tādā adekvātas diskusijas gaitā. Tā kā es ceru, ka tas arī notiks, un Varbūt, ka ir kādas, kāda jaunuma šai sakarā, varbūt viņiem vēl kāds papildus bāžas būtu paužams eh, attiecībā uz eh, vairākiem šī atzinuma aspektiem. Bet, nu, pagaidām varbūt es eh, varu viens sacīt, ka es atbalstu jūtas iesniegtos 24 grozījumus. Paldies. Merci. Euh, Jūta, apportin. Ļoti labi. Varbūt Jūta grib sniegt atbildi. Gan skot. Vienmēr es pavisam īsi attiecībā uz komentāriem par mītnes valsti. Paulo Koeļo, nē, tas nav Koeļo kungam vārds, nav Paulo. Paulo Koeļo jau bija rakstnieks, atvainojos, bet Karlos, Karlos Koeļo bija atzinuma autors Lība komitejām. Un savā projektā viņš arī tam pieskāries, ka, ka viņš nepiekritīs tādai aģentūrai, patiecībās, kur nebūs skaidrs, kur īsti atradīsies un ka šī mītnes valsts būs efektīva un, un arī, ar, arī nu, tāda strādāt spējīga mītne. Nu, tas ir varbūt tāds iekšpolitisks jautājums, vairāk netiecas mums, bet jā, nu, ka tas attiecas uz efektivitāti, tur jau mēs visi varam tikai nu, māta galvām un piekrist, un es ceru, ka komisija nu, arī nedaudz ieklausīsies tajā, jo tas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Man komisija cerams, ka nopietni to sapratīs, ka mēs to nopietni ņemam pie sirds. Un um, tas savā ziņā ironiski un sarkastiski tas, ka komisija, nu, un finanšu plānā savā ir um, paredzējis tieši to summu, ko tagad, eh, kas ir iekļautējis šajā projektā, ir, ir, ir paredzējis un. Es pirmo reizi, kad, kad uh, kom, komisija šāds precīzs finanšu plāns, nu, tā kā es ceru, ka tas tā arī funkcionēs, kā komisija paredzējusi. Bien, je vous remercie. Donc, euh... Paldies. Tālāk par uh, darba programmu turpmāk. Jūt atgādināja, kāda ir termiņa, un es aicinu tādajādi beigt ar 5, 6, 7 punktu šīs dienas uh, sēdi. Raimers mums izklāstīs uh, E, būtību mutiskiem jautājumiem, kurus mēs uzdevām komisijai par finanšu perspektīvas pārskatu, varbūt ļoti ātri izmantot iespēju, lai mums prezentētu finanšu schēmas korekcijas tehnisku iemeslu dēļ, pašresursu dēļ. Raimer, tev vārds. Äh, Jā, paldies. Un kādēļ gan äh, man būtu jāiet citā, jārīkojas savādākā jutē, kas ir, tātad eh, runāja par šo iepriekšēju lietu. Jā, nu, um, Eiropas padome ir pieņēmusi, ka, kas attiecas patreizējām aģentūrām, eh, aģentūras, kas piešķirtas tām valstīm, kurās nav šāda aģentūra, lūk, tāds ir. Eh, tas nedaudz tā skārto šo tēmu, par ko mēs runājam, bet, ka tas tas nav vienīgais kritērijs, protams. Un, um, Nu, protams, parlamentā atcinamā var būt arī citas lietas, bet nu, pagājušajā nedēļā trešdien mums bija mutiskās sarunas ar komisiju un padomi. Nu, šīs diskusija bija diezgan tāda um, emocionāla. Tur bija runa par šo starposmu pārskatu atbilstoši 81. pānta trešajai daļai mūsu reglamentā. Tie kolēģi, kas tur bija, atcerēsies, ka Spānijas prezidentūras vārdā tur bija budžeta ģenerāls sekretariāts, finanšu ministrijas pārstāvis, nu, protams, arī komisija pārstāvēja Lemandovska kungs. Tātad tie bija dalībnieki šā diskusijā, un šodien no rīta es vēlreiz ielūkojos protokolā šīs diskusijas eh, pierakstā. Nu, šeit, protams, ir jāfiksē, ka, jā, nu, prezidentūras eh, pārstāvi, protams, uh, sacīja, ka padomē vēl nav galējais viedoklis par to, ko tad mēs piedāvājam parlamentam attiecībā uz uh, muskajām sarunām par starp institucionālo budžeta apstiprināšanu, attiecībā arī uz daudzgadējo finanšu satvaru, kas arī gal galā tagad ir pakļauts parlamentu piekrišanai. Nu, līdz ar to bija tāda, zinām, piesardzība vērojama, bet katrā ziņā gan Lemandauska kungs, gan arī, gan arī padomjas pārstāvis no vienas puses skaidri norādīja, ka komisija par pārskatīt šo priekšlikumu tikai tad, ja tas ir akurāti ļoti nepieciešams tiešām, bet otrkārt arī komisija skaidri norādīja, ka instrumenti attiecībā uz elastību un maržām un rezervēm, ka komisijai, nu, es vienā vienā jautājumā absolūti nevar piekrist padomas viedoklim. Otrajā komentārā viņš minēja 8.3 punkts, ka padomi ir svītrojas, mēs aizsargājam elastību šādā vai citādā veidā. Tās bija viennozīmīgs secinājums no 7. gada samierināšanās procedūras. To atzīmē komisārs, un tas ir tiešām tāds atslēgas punkts, kurā parlamentam arī būtu jāsaka savs sakāmais, savs vārds. priešlikumi, nu jā, kas attiecas uz sarunām starp institūcijām, un arī ņemot vērā mūsu jurista ekspertīzi, un tiek šeit nepieciešams kvalificētais balsu vairākums, un 0,03%, ja šī, šī tātad robežšķirne sasniegta. Nedrīkst tātad piedāvāt tādus instrumentus, kas um, adekvāti neatbilst uh, šiem kritērijiem. Šāds uh, piedāvājums, ja tāds tiek, tiek piedāvāts, tad parlamentam vispār to nav jādiskutē. Šobrīd būtu skaidri jāsaka, es sagaidu, ka padomu un komisija, tieši ņemot vērā šo piesaukto pantu, bet ņemot vērā arī, arī citas lietas, uh, sarunām mums sagatavos tādu piedāvājumu, kurā būs atspūgļot šie elementi, un kur, kur kas tad, būs atbilstoši tie pie, piedāvājums. Ja nav alternatīvas aktotā, astotā panta trešajai daļai, kas e, nodrošina šādu elastīgu sarunu rāmi, satvaru, tad priekšsētāji es kā referents un arī ieteiktu komitejai nu, šādās sarunās vispār neiesaistīties. Tām jābūt kondicijos un, un tad, tad e, būtu vai nebūtu noteikumu un citiem vārdiem sakot. Nu, pretējā gadījumā mēs zaudēsim visu, ko esam sasnieguši pēdējos 20-30 gados. Un tad arī, ja mēs to nevaram panākt pēc uh, sarunām, arī, arī jūlijā, tad tiks jums sagatavot starposmu ziņojums, tad var gatavot arī kādus grozījumus tā tālāk. Nu, tādā gadījumā ja septembrī mēs neesam neko panākuši un, un arī uh, trialogā mēs uh, esam dzirdējuši, ka nav šādas gatavības no, no šo institūciju puses, tad mums parlamenta vārdā jābūt gataviem noraidīt priekšlikumu, ko piedāvā komisija padomu. Mums jābūt gataviem šādai iespējai. Un arī, arī uh, es nešaubos, ka plenārs sēdē mums šādu iespēju būs to arī atkārtot. Bet, nu, tā dažas nianses, dažas ne, detaļas no komisāra uzstāšanās. Komisārs Levandovskis eh, sacīja, ka komisijai, komisija līdz 2013. Eh, gadam negatavo jaunas eh, darba vietas, jaunas pozīcijas tātad, nu to es varu komentēt divām lietām. Ja mēs ieskatāmies uh, citās vietās, atzīsim, pārējā dienestu izveidi, piemēram, Nu, tad eh, jāskatās diskusijas par administratīvām izmaksām eh, globālā kontekstā kopumā. Un tāpēc komisija saka, jā, mēs tagad eh, pat labāk vēlamies sūtīt tādu pozitīvu signālu attiecībās dalību valstīm par savu personālu, bet, ja mēs domājam par ārējo dienestu, nu, tur taču jau 11. gadā būs taču jauni posteņi tomēr, ne? kā ja mēs aplēšam, kas 12. gadā un 13. gadā, ka, ka, kas ir plānots, nu, tad gluži ir nedaudz savādāk. Un, un tāpat jāatcerās, ko priekšsēdētāji, um, par ko mēs intensīvi esam diskutējuši un par ko esam runājuši arī ar dalībvalstu parlamentāriešiem, kas atbild pučet jautājumiem. Nu, jāskatās, kāds ir budžets kopumā, ārējais dienas, ko mēs tagad veidojam. Uh, nav tātad 28. ārējais dienas tā sacīt, un, un tāpēc mums jārunā kopā ar dalībvalstu parlamentiem un, un valdībām, kur tad var atrast šo sinerģijas efektu, kur var izvairīties no uzdevuma pārklāšanās, sevišķi ilgtermiņa perspektīvā, un ko tas nozīmē mūsu kopējā izmaksu struktūrā. Gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī. Un ja mēs šo diskusiju neizvērsīsim, nu, tad uh, arī atklātajās diskusijās mēs dzirdēsim, ka mēs uh, radām kaut ko jaunu, nevajadzīgu Eiropā un, un liek kā kaut birokrātija. Nevajadzētu šādu iespēju atstāt, tad jau saulēcīgi savu pozīciju norādīt. Un ņem, ņemot vērā pētījumu, ko es jums stādīju priekšā, sa, sanāksmē ar dalībvalstu parlamentiem, tur ir pietiekami daudz piemēru tam, kā varētu darboties šis ārējais dienests vai citas aģentūras kur kā varētu skatīties, vai tur nav kaut kādas funkcijas, kas būtu jādod dalību valstīm, un, un tā arī tad, tad šo lietu izpadarīt efektīvāku. Un tad arī komisija saka, ka uh, tā nebeidos papildus darba vietas. Tas, ka nav mūsu tiešais pienākums, bet es to skatu, ka mums tik un tā jāpauž savs viedoklis, mums kā parlamentam ar komisiju un padomu tomēr ir nu, jādiskutē, vai, vai tagad um, šai, šis būtu. Uh, nu, pareizais eh, brīdis, kad arī uh, Eiropas likuma pieņēmējiem, kuriem var būt kāda, kāda pievienotā vērtība, eh, mēs tagad uzspiedīsim arī nacionālajiem un, un, un reģionāliem līmeņiem samazināt štatu, tad, kad, kad viņiem ir jāizteno šie likumi. Jo ne jau visās valstīs ir tāds tāds kā Grieķijā. Un te nav runa tikai par um, Eurostat datiem, bet um, katrā ziņā mums ir nopietni par to jādomā, jāstāsta, kur tiešām ir nopietni nepieciešamība mainīt prioritātes. Jāstāsta, protams, ko, kādiem projektiem ir Eiropas pievienotā vērtība, tie ir jāizdala, jā, kuriem ir, kuriem nav. Un jāstāsta, kur, kur kaut ko varētu atlikt, varbūt pārsvērts vēlāk laiku, kas nav tagad būtisks. Tātad bez šādas plašas diskusijas um, parlaments netiks uztvērts kā nopietnas uh, partners. To es gribēju dēt jums zinām. Bet vēl vienlaicīgi tātad runājot par Lisabonas līgumu, tur tāds skaists formulējums, minējuši 312. punkts, trešā daļa angliski. Finanšu satvarā tiks noteikti papildus noteikumi, kas nepieciešami gadē budžeta procedūra, lai tā varētu ritēt sekmīgi. Un piektajā punktā sacīts procedūras gaitā līdz finanšu satvara apstiprināšanai parlaments padomu un komisija pieņems nepieciešamos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sekmētu to pieņemšanu. Nu, lūk, jā, tas ir citāds. To, to es nolasīju tādēļ, ka uzskatu, ka eh, šīs jautājums netiek adekvāti ievērots. Jo diskusijā es dzirdēju, ko tad padome attiecībā uz pučeta procedūru ir lēmusi un, eh, ko tā, un kādas ir sēkas padomas lēmumu uz patreizējo budžeta procedūru un uz institūciju savstarpējo sadarbību. Un vēl nu, galu galā šis līgums attiec taču arī uz padomu, tad ne? Jā, reiz tā. Nu, lai mēs uh, atkal uh, nenokļautu šādās, nenokļūtu šādā situācijā, kur, kur um, bez mūsu konsultēšanās mums jau kaut kas tiek izlemts. parlaments tiek, par, tiek bremzēts parlamenta iespējas arī iesaistīties šajās lietās, nu mums arī sarunās vajadzētu norādīt uz uh, nepieciešamību sadarboties parlament, ar parlamentu budžetu pieņemšanas jautājumos. Un būtu jāizmanto šāds, eh, šī iespēja atgādināt par šo te līguma punktu. Un tad neatkarīgi no tā jautājuma, vai tie pareizais eh, tiesiskais eh, tieskā pārs vai nē, mums kā, kā godīgiem brokeriem un institūcijām būtu tas nopietni jāpārdomā, ja mēs to nevaram, tad, nu tad uh, šī sadarbība starp, starp partneriem ir jāpārvērtē. Ja šie jautājumi tuvākajos gados netiek pietiekami adekvāti izskaidrot un izsvērti. Un eh, par to mums pašiem sākumā jātiek skaidrībā. Proti, cik lielā mērā padomu komisija kopā ar mums jau sarunu sākumā ir gatava dot godīgas atbildes un nevis beigās visu samest lielā maisā un, un eh, no nu, tad nomest mums priekšā vienkārši Un nu, tad, protams, ir nepieciešamas garas diskusijas. Un mm. mēs runājam arī par, par detalizētiem grozījumiem, kas būtu jāpanāk daudz kādu finanšu satvaru ietvaros un, un domājot par institūciju sadarbību. Nu, ko es vēl varu ierosināt priekšsētājs? Skatos, ka laika mums jau vairs, laiks mums ir beidzies šīs dienas sanāksme, katrā ziņā būtu jāizmanto iespēja arī starp frakcijām. Uh, Un ar dažām frakcijām es noteikti vēlētos parunāt, ja, kād, kādas frakcijām ir ieskati. Ja sevišķi kādā šo starposmu um, pārskatu, tur jau ir um, teksta projekts, te, kas jāizdiskutē sākumā. Un tad 12. un 13. jūlijā mums būs iespēja spriest par šo rakstisko atzinumu, un tad jau būs iespēja arī iesniegt arī grozījums. Un atbilstoši plānam, tad acīm redzot, ka 2. septembrī plenāru sēdē mēs varētu balsot par, par šo atzinumu. Un nu, pat labāk, ņemot vērā to, ko es jau sacīju, pirmām kārtām uzskatu, ka mums um, ir rūpīgi jāizsver, vai tad es ceru, ka varbūt līdz tam laikam varbūt būs labāks priekšlikums mūsu priekšā, kā, kā tad, tad eh, pamatsarunā, vai mēs to varam pieņemt vai nē. Varbūt, ka tieši mums. Uh, ja šis priekšlikums netiks uzlabots, tad mēs uh, uh, ieteiksim plenārsēdē noraidīt šo, grozi, šo ierosinājumu un uzdosim komisijai un padomu izstrādāt labāku priekšlikumu turpmākām sarunām. Tāds, tāda lūk, pagaidām man rekomendācija pilnībā at, atvērta, jo šobrīd vēl nav īsti skaidrs, kurā virzienā tad abi sarunu partneri gatavi iet. Paldies. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies, referents un mums arī šeit būtu jāapstājas, bet es gribētu tikai īsu komentāru. Referents pilnīgi pareizi pasvītroja to, ka uz mūsu mutiskiem jautājumiem sniegtās atbildes nav pareizi, patiesās atbildes, jo tās nav tikušas sagatavotas politiskā līmenī padomē lielas izmaiņas, kas ir saistīts ar Lisabonas līgums eh, spēkā stāšanos un arī finanšu ekonomisko krīzi, ar kur mēs saskaramies, ir tādas, ka mūsu sarunu partneri padome vairs nebūs vēstnieki, bet valstu un valdību vadītāji. To tas arī nozīmē. Vēstnieku līmenī mēs vienmēr esam uh, pie visīstākajām nulēm. Valstu vadītāju līmenī pozīcija nevar būt nulle. Vai nu viņa pozīcija ir, vai nu mēs palielinām kopienas budžetu, jomā, kurā ir nepieciešams palielināt, konkrēti, lai ņemtu vērā jaunās Lisabonas kompetences, vai arī pos politiskā pozīcija. Mēs samazinām uz nulli, izņemot jomas, kur ir jātērē labāk. Un garantējot to, ka kredītos, kas tiek iekļauti 2011. gada budžetā un citos budžetos līdz 13. gadam, ņem vērā kopienas finansējums e, stratēģijas 2020 e, mērķiem. Un Eiropas līmenī valdībām ir jāpieņem pozīcijas par finanšu eh, perspektīvas pārskatīšanu, nevis vēstnieku līmenī, jo, ja šodien mums tiek teikts nulle, nulle, nedomājiet, tas ir nereāli un tā tālāk, bet nereāli ir eh, teikt, ka net, netiks tērēts vairāk kādā jomā. Pilnīgi skaidrs, ka tiks, vai tas būtu kopēja drošības ārpolitika, vai tā būtu Izraela, Palestīna, vai tas būtu Irānas, vai Balkānu, vai Irāks jautājums, tiks pieprasīts vairāk naudas. Un ministri sanāca, vai viņiem vajadzēja sanākt kopā. Šonedēļ viņi sanāks pēc mēneša, un būs jāatrod vairāki miljārdi. Galileo tāpat pietrūkst lielas summas enerģijas investīcijām, lai mēs varētu padarīt mūsu patēriņu zaļāku, atkal būs vajadzīga nauda. Es atgādinu, ka šī, šis otrais Eiropas attīstības fonds, eh, ko Eiropa padomu izveidoja janvārī un kur būs jāmeklē galīgs juridisks un finansiāls risinājums. Katrā ziņā ir svarīgi lēmumi, kas ir jāpieņems un kā jau sacīja referents, izveidojot jaunas pārvaldības sistēmas Eiropas Savienībā, kas dos iespēju stiprināt budžeta politikas Eiropas Savienībā, ieviešot eh, nacionālajos budžetos uh, Eiropas politikas, un es vēlos informēt jūs par to, ka Eiropas parlamenta delegācija, kurā es piedalos, e, tiks pieņemta pie Van Rompēja e, 20. jūlijā 29. jūnijā, lai varētu redzēt, kā mēs varēsim risināt šos eh, Eiropas Ekro Savienības pārvaldības jautājumu. Lūk, dārgie kolēģi, paldies referentam. Šeit mēs arī apstājamies. Lūdzu, koordinatorus palikt zālē. Mēs tiekamies rīt pulksten deviņos sēdi beidzam.